Good morning to you all. I think... Labrīt visiem. Man liekas, ka mums ir jāsāk sanāksme. Mūsu kandidāti un um, Brenning Maier kungs jau ilgi gaida, un mēs uh, esam aizkavējušies. Es atvainojos savā un komitejas vārdā par šo kavēšanos, un es domāju, ka mums ir jāsāk uh, darbs. La... I lavori di oggi, come eh, abbiamo avuto modo di informare con una circolare. Jā, mēs jūs jau uh, informējām ar vēstules starpniecību par šodienas uh, sanāksmes noriti. Šī vēstule ir nosūtīta visiem deputātiem. Katram kandidātam esam paredzējuši vienu stundu. Kopumā ir seši pielaistie kandidāti no astoņiem, kas bija iesnieguši pieteikumus. Kā jūs visi zināt, tad. Uh, Priekšsēdētāja birojs eh, vispirms pārbaudīju, pārbaudīja kandidātu pieņemamību, un tagad mums ir uzdevums šos sešus uzklausīt, eh, pielaisos kandidātus uzklausīt, ļaut viņiem izteikties. Un pēc tam būs balsojums plenārsēdē. Un tad uh, Līdz ar to visi, kam būs jābalso, būs informēti par šiem kandidātiem un varēs arī attiecīgi pieņemt lēmumu un balsot. Tagad dosim vārdu kandidātiem alfabētiskā secībā. Katram būs eh, vispirms laiks stādīt sev priekšā. Tā tad eh, būs pirmā iespēja prezentēt sevi un eh, arī apmainieties Uh, domām. Bija arī rakstiski jautājumi, tie ir pieejami dokumentos, un pēc šīs pirmās kandidātu prezentācijas būs iespēja uzdot jautājumus uh, parlamentu deputātiem. Un tas būs uh, pirmais jautājuma rauns, un lai tur ievērot zināmu kārtību, vispirms dosim vārdu koordinatoriem no klātešošajām politiskajām grupām. Viņi varēs uzdot uh, savus jautājumus atbilstoši politisko grupu uh, lielumam, secībai, un pēc tam nākamajā jautājuma kārtā ievērosim uh, procedūru kā brīvajā mikrofonā. Mums ir tātad paredzēts šis laiks, bet jādod, protams, arī laiks uh, kandidātiem izteikties, uh, lai arī izrādītu viņiem cieņu. Un tagad jau esam aizkavējušies, uh, bet par to es uzņemos atbildību. Nekas vairāk man nav piebilstams. Un līdz ar to uh, gribētu dot vārdu pirmajam kandidātam un vēlreiz atvainojos, ka uh, aizkavējāmies sākot šo sanāksmi. Bet, protams, jūs tāpat kā visi citi kandidāti saņemsiet stundu laika, kā bija arī paredzēts. Paldies priekšsādētājs kundze par iespēju prezentēt manu kandidatūru. Protams, es varētu izmantot uh, nīderlandiešu valodu, uh, lai to darītu, bet kā ombudam, manuprāt, ir uh, svarīgi uh, sazināties tiešā veidā, tāpēc sniegšu savu prezentāciju angļu valodā. Man ir uh, liels gods uh, prezentēt savu kandidatūru Eiropas ombuda uh, amatām, atbildot uz trim jautājumiem. Pirmais jautājums - kas es esmu? Otrakārt, par ko es iestājos? Un treškārt, kāpēc es kandidēju? Pirmais jautājums - kas es esmu? Pēdējo 30 gadu laikā esmu guvis plašu pieredzi kā tiesnesis, eh, apelācijas tiesas vicepriekšsādātājs un eh, eh, juridiskais profesors. Esmu arī sarunu speciālists un speciālists un eksperts mediācijā un konfliktu risināšanā. Esmu bijis eh, Nielderlandes eh, ombuds astoņus gadus, eh, un mani atkal ievēlēja ar visa parlamenta atbalstu bez Vildersa grupas, kas iebild manai kandidatūrai. Un šajā kapacitātē es vienmēr esmu rīkojies neatkarīgi un objektīvi, kas man ir no, devis respektu no sabiedrības un no parlamenta. Nesen sociālais Nīderlandes žurnāls raksturoja man kā ne tikai kā pilsoņa aizstāvu, bet arī kā objektīvu um, un uh, tādu, kas smagi strādā un uh, ar kaislīgi strādā savu darbu. Un uh, mana uh, integritāte netiek apšaubīta. Skaidra valoda man ir ļoti svarīga. Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību es visu laiku uzturu ciešu kontaktu ar pilsoņiem, dodot eh, intervijas eh, avīzēs, man ir arī iknedēļas eh, kolona, tātad raksts, ko es rakstu katru nedēļu avīzē, un um, turmākajās uh, dienās es uh, dažus savus rakstus jums nosūtīšu. Manā valstī mani uzskata par uh, viedokļu veidotāju, par uh, labu pārvaldību. Pilsoņi pie manis vēršas ar aizvien svarīgākām un uh, bieži vien delikātām lietām, jo viņi uzticas mūsu pieejai. Tas attiecas arī uz uh, cilvēkiem, kas norāda uz problēmām valstī. Uh, žurnālisti un plasaziņas līdzekļi uztic manai neatkarībai. Es biju galvenais runātājs uh, gada žurnālistu balvas pašniegšanā 2012. gadā, un tajā pašā gadā arī ikgadējā parlamentāro žurnālistu tikšanās uh, reizē Hāgā. Izmeklējošo žurnālistu savienība un ministrijas Hāgā man ir um, aicinājušas uh, piedalīties kā mediātoram um, caurskatāmības uzvārdzības uzlabošanas procesā valsts sektorā, tātad uzlabojot kontaktus. Es esmu uh, radošs inovators, uh, izlēmīgs, bet uh, tomēr arī iejūtīgs. Pēdējo astoņu gadu laikā, kad strādāju par ombudu, uh, šis ombudu birojs ir pārveidots par viegli pieejamu centru uh, pilsoņiem un valsts aģentūrām, kas vēlas uzlabot savu darbu. Nīderlandē iekšlietu ministrija organizē plašu apjoma projektu par to, kā uzlabot pakalpojumus sabiedrībai un kā samazināt uh, juridisko um, lietu skaitu, tātad tiesas procesu skaitu. Līdz pat 60% no visiem gadījumiem uh, vēršanās tiesā vairs nav nepieciešama. Es esmu šī projekta ierosinātājs. Šis problēma risināšanas uh, var, veids, uh, uh, ko ir izveidojis ombuds, ir tagad arī pārņemts sadarbībā ar Čehiju, Rumāniju, Bulgāriju, Igauniju un Serbiju. Un arī jaunai ieceltais ombuds apvienotie karalistē Zviedrijā un Dānijā ir eh, izrādījuši tātad interesi par šo pieeju. Nesen Zviedrijas ombuds un 12 darbinieki apmeklēja mūsu biroju, lai mācītos no mūsu prakses. Pirms dažām nedēļām es eh, konsultēju Kopenhāgens pilsētu par to, kā uzlabot viņu pakalpojumus pilsoņiem. Nākamnedēļ apvienotās karalists ombus, ombuds ieradīsies ar saviem darbiniekiem, um, lai redzētu, kā mēs strādājam ar problēmu risināšanas pieeju mūsu birojā. Ar vienbalsīgu balsojumu kolēģi mani ievēlēja par Eiropas uh, startautiskā ombuda institūta reģionālo prezidentu. Un tagad mans otrais jautājums. Par ko es iestājos? Labs jurists vienmēr saglabā humāno dimensiju visās lietās, pat ja tās ir sarežģītas un tehniskas. Valsts administrācijā cilvēka dimensija bieži vien tiek atstāt novārtā. Mans moto ir, ka noteikums ir noteikums, bet tas nav vienīgais svarīgais aspekts. Pārmērīgi uzsvarot juridisko dimensiju, mēs aizmirstam cilvēku, un te pašā laikā juridiskās zināšanas ombudam ir ļoti svarīgas, ņemot vērā, kādas lietas viņam ir jāskat, piemēram, Olaf lieta, Dalī lieta, caurskatāmības un cilvēktiesību lietas, kas ir jāskata ombudam. Un tāpēc es uzskatu, ka Eiropas ombudam ir e, e, jābūt arī e, cienītam juristam. Un lai būtu neatkarība, viņam būtu nevis vienkārši jāsako darbinieku ieteikumam, bet viņam būtu jābūt līderim. Vēl viens uh, svarīgs jautājums ir tas, ka ir jāizstrādā Eiropas Savienībā vispārīgais administratīvo procesu kodeks. Pilsoņi, uzņēmumi, pat uh, institūcijas un es iestādes bieži vien uh, jūtas kā pazuduši šajā noteikumu uh, Uh, haosā šajos džungļos, un tāpēc uh, Diamandoras kungs ļoti pareizi ir uzsvērs šo jautājumu un iekļaus to darbu kārtībā. Es gribētu atbalstīt šo administratīvā kodeksa iniciatīvu mana uh, darba laikā. Atrast uh, cilvēka dimensiju man šķiet īpaši svarīgi lietās, ja pilsoņiem uh, Eh, ir problēmas ar valsts administrāciju, tad viņiem nepalīdz garas un ilgas procedūras. Viņu problēmām ir jārod konkrēta risinājuma. Piemēram, ja kāds nesaņem laicīgu atbildi, tad viņam vajadzētu uzreiz laicīgi saņemt atbildi. Eh, un ja netiek eh, sniegti pamatojumi, tad tie ir jādod. Ja nav kompensācijas, tad jāpanāk kompensācijas sniegšana. Un uh, Uh, vienošanās starp ombudu un iestādēm uh, var uh, rast risinājums pēc iespējas drīzāk. Ombudam nevajadzētu būt birokrātam un viņa birojam nevajadzētu būt birokrātiskam. Un uh, sūdzību pieņemšana jau ar to vien nebeidzas. Uh, Protams, sūdzības var eh, sniegt arī informāciju par to, kāda veida struktūrāls problēmas pastāv. Ombudam ir svarīgi analizēt šīs problēmas un ar sistēmiskas uh, izmeklēšanas starpniecību uzlabot šo struktūru. To darot, eh, iestādes var ļoti daudz mācīties no pilsoņu sūdzībām. Izmantojot šo metodi, esmu panācis būtiskus uzlabojumus uh, Uh, daudzās jomās, piemēram, uh, likuma ieviešanā, pilsoņu piedalīšanās uh, procesā vai arī izstrādājot lēmumus skaidrā valodā. Es vēlētos, lai plašasins līdzekļi vairāk iesaistītos ombudu darbā, lai intensificētos kontaktu ar pilsoņiem. Svarīgs jautājums ir arī uh, um, kādi, uh, kādas sūdzības netiek iesniegtas uh, no pilsoņu puses uh, ombudam. Un šeit ombudam vajadzētu uh, pastiept uh, pirmo roku, pas, paspērt pirmo soli. Kāpēc es esmu kandidāts? Man um, sieva ir dzimusi Čehoslovākijā, un pēc Prāgas pavasara 68. gadā viņa uh, ieradās Nīderlandē. Uh, Un eh, daļai arī viņas eh, dzīves stāsta dēļ Eiropa man uh, ir realitāte, ne, nepastāv tikai uz papīra. Miers un brīvība, manuprāt, ir cieši saistīta uh, ar Eiropu. Un uh, neskatoties uz krīzi, ka tagad pārdzīvojam, Eiropa ir mūsu nākotne. Eiropa nav tikai institūcijas, un es esmu nobažījies par to, ka pilsoņu uzticība Eiropai un tās institūcijām ir mazinājusies. Uh, Mana liecinājā pētniecības pieredze, kas ir pieejama internetā, rāda, ka mūsu institūciju sarežģītība nosaka to, ka pilsoņi bieži vien nesaprot, kad viņu dzīvi ietekmē valdības lēmumu. Mums tas ir jāapzinās. Uzticība ir ļoti svarīga, Uh, un tā balstās uz diviem pīlāriem - caurskatāmību un taisnīgumu. Pirmkārt, caurskatāmība. Jā, patiešām ir intereses, kas, uh, protams, uh, attaisno caurskatāmības ierobežojumus, bet Eiropas Savienības valdībai, pārvaldībai būtu jābūt atvērtai un pēc iespējas caurskatāmākai. Protams, pilsoņi vienmēr grib saprast, kas notiek, un uh, Eiropai vajadzētu vienmēr sniegt informāciju, lai pilsoņi varētu to at, at, uh, saprast. Un 1049 uh, regulas pielāgošana būtu jāuztver ļoti nopietni. Taisnīgums. Ombuds, ombudam jācīnās par taisnīgumu, par labu pārvaldību. Uh, un jāpārliecina pilsoņi, ka institūcijas darbojas viņu interesēs taisnīgi. Valdības nevienmēr var pieņemt tikai pozitīvas lēmumus, arī Eiropā bieži vien pilsoņi būs vīlē, vīlušies, bet ja pilsoņi uzskata, ka lēmumi ir taisnīgi, tad viņi var pieņemt arī uh, negatīvus lēmumus. Tātad caurskatāmība un taisnīgums uh, man ir ļoti svarīgs vērtības, ne tikai kā juristam uh, um, zinātniekam un ombudam, bet arī kā cilvēkam. Un tāpēc es esmu tiešām ļoti motivēts sākt darbu ar jaunais, kā jaunais Eiropas ombuds. Paldies par uzmanību. Thank you to you, Mr. Paldies, eh, Brenikmērkungs. Paldies par jūsu skaidro izklāstu un par to, ka ievērojāt sev atvēlēto laiku. Es ceru arī, ka pat deputāti spēs ievērot viņiem atvēlētos runas laiku. Vispirms Jāra kungs lūdzu. Jā, vielen dank. Eh. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies Brenningmēra kungs. Kā teikts, eh, labs iesaukums, eh, jūs ietrējāt jums atvēlēto laiku, jūs arī runājāt par efektīvu laika iedalīšanu un organizēšanu. Uh, Nu, man ir uh, vairāk jautājumu kompleksi, ko jums uzdot. Svarīgākais, par ko jau bija diezgan dzīves diskusijas, ir neatkarības jautājums. Es vēlos jums pajautāt, kā jūs uh, definētu neatkarības jautājumu? Vai jūs esat neatkarīgs? kuri būtu jūsuprāt eh, robežas un kur šīs eh, robežas ir pārkāptas, vai jūs kāds atbalsta? Un vēl viens jautājums. Eiropas Savienībā mums eh, dažāda situācija dalību valstīs attiecībā uz ombudu, Vācijā tāda nav. Citās valstīs tā ir ļoti izteikta iestādēm daras valstis eh, tagad eh, mēģina ombudu integrēt parlamentā kā tādu neitrālu figūru. Eh, vai nu Zviedrijā, vai nu Nīderlandē šķiet tā tas bija. Tātad, lai ombuds būtu arī parlamenta deputāts. Ko jūs par to domājat? Vēl viens jautājums par jūsu programmu. Kas jūsuprāt būtu trīs uh, svarīgākas lietas, uh, pie, pie kurām jūs sāktu strādāt, ja jūs ievēlētu par ombudu. Tad par eh, ombudu redzamību. Jūs daudz ko teicāt eh, par to lietu. Tas te iedomājos, ka es nevēlos būt nekāda slepena figūra, es taču kalpoju pilsoņiem, es vēlos mm, būt viņam redzams. Kā jūs domājat? Ko varētu izdarīt, lai Eiropas ombudu labāk redzētu pils un labāk pamanītu, vai jums te būtu iniciatīvas? Nākamais jautājumu kompleks kar cilvēktiesības. Ko jūs uh, domājat par um, nu, cilvēktiesību hartu, ka tas nav uh, līguma pagarinājums, bet uh, tiek piemērota uh, Eiropas Savienības tiesību kontekstā, vai te jūs saskatāt savu uzdevumu? Uh, Es jautāju tāpēc, ka īpaši lūgumrakstu komitejā, bet arī citās komitejās parādās cilvēktiesība harta, to skata, bet tad izskan tā nav Eiropas Savienības likumdošana, mums šajā jautājumā nav kompetences. Un pēdējais jautājums, kā jūs redzat, uh, jūsu, tas ir nākamā ombuda attiecības ar lūgumrakstu komiteju parlamentā nākotnē. Paldies! Jā. Paldies, Jārkungs! Un nākošais runātājs - Bērman kungs no sociālistiem. Jo nav koordinātoru klāts. Uzdošu Brenikmejera kungam jautājumu, kāda viņa prāt ir lielākā atšķirība starp nacionālo un Eiropas ombudu. Un atšķirība viņa prāt eh, starp šiem amatiem. Un kā viņš eh, īstenotu šo amata paplašināšanos zināmā mērā. Paldies, paldies, Aukens kundze. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Brankmēr kungs, par prezentāciju. Gribētu papildināt Berman kunga jautājumu, ka tad, kad jūs runājat par redzamību, es ceru, ka jūs apzināties, ka atšķirība ir milzīga starp Eiropas un Nacionālo parlamentu. Es atceros savu darbu 20 gadu garumā Dānijas parlamentā un to, cik eh, grūti šo tiltiņu pārmest. Varbūt jums ir šajā sakarā kādas idejas. Un arī runājot par eh, atsaucoties uz Bermanu kunga jautājumu, institūcija kritizēšana šeit, parlamentā, atšķiras no institūcija kritizēšanas Nīderlandē. Vai jums ir pieredze ar situācijām ar institūcijiem, kad jūs kļūstat nepopulārs un kad jums ir un kad jums pietrūkst politiskā atbalsta. Protams, ne politiskās piedarības dēļ, jo tādai noteikti nevajadzētu būt, bet politiskais atbalsts ir svarīgs. Par neatkarību runājot, es uzskatu jūs par neatkarīgu kandidātu saskaņā ar likumu, kas norāda, kas ir neatkarīgs un tā nebūtu subjektīva sajūta. Tas ir skaidri iestrādās likumā par labu administrēšanu. Bet eh, par caurskatāmību runājot, kas ir nepārtraukta cīņa šeit parlamentā. Un uh, šajā ombuda vēlēšanu laikā mums ir vajadzīgs pat vairāk atvērtības, tāpēc nav viegli e, ieviest caurskatāmību, īstenot caurskatāmību, ka tam pretojas pat parlamenta prezidentūra. Mēs to izjūtam, e, tā skaitā. Um, Eh, lūguma rakstu komitejā. Vai jūs arī atbalstīsit regulu pār labu administrēšanu, jo mums ir vajadzīgas reāls regulējums institūcijām par labu pārvaldību? Un runājot par eh, caurskatāmību in, in, in these, in, uh, among the institutions. Par veco konvenciju. Es eh, nejūtu, ka tā tiktu respektēta. Vai jums ir kāds priekšstats, kā mēs varētu iestrādāt eh, eh, mūsu ģenētiskajos audos šo, šo caurskamību? lai tādas būtu vairāk, lai būtu vairāk atvērtības. Un pēdējais jautājums. Jūs runājat par jurista darbu, jūs esat jurists, jūs esat kvalificēts, bet jūs zinat, mūsu esošais ombuds nebija ar jurista kvalifikāciju, tomēr viņš bija augsti kvalificēts savā amatā. E, paldies, Aukens kundze, nākošais runātājs Salafrākos. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, mūsu kandidāts ir labi argumentējis savas nostājas, un man būtu daudz jautājumu, ko uzdot, ja jūs zināsit, esmu to vidu, kuri atbalsta ombudu institūciju, un man ir jautājums, cik lielā mērā mēs varam efektīvi Eh, lemt pār šo amatu, jo līdz šim, kā jūs zināsiet, eh, lēmumi šajā sakarā nav saistoši, tie attiecas uz institūciju respektu, bet tā nav, eh, tie nav juridiski saistoši. Un es gribētu zināt, ko domā pats ombud kandidāts, ko ombuds varētu darīt gadījumā, ja viņš ieņemtu ombudā matu. Paldies, Čičes! Nākošais runātājs, paldies, priekšsādātāji, labrīt, Brinkmājer kungs, prieks jūs redzēt. Un ceru, ka jūsu atmiņa ir tik pat eh, spēcīga kā jūsu rokraksts, un man, mums būs daudz jautājumu no manas puses trīs vai četri, kas pievienosies šim sarakstam. Pirmais no tiem. Uh, vispārīgs pār jūsu skatījumu, kā neatkarīgā bija valsts amatpersonai, ka jūsuprāt, kas ir jādara, lai atjaunotu vai daļēji atjaunotu eh, politiķu eh, statusu. Otrkārt, vai jūs savā pieredzē esat konstatējuši, ka amatpersonas un politiķi E, sadarbojas lielākā vai mazākā mērā ar Onstutu. E, amat e, ierēģiem nav jāsaskārts ar vēlošā, vēlēšanām. Politiķiem ir treškārt. Mani interesē, vai jūs varētu pastāstīt, kāda procedūra bija tad, kad jūs kļuvāt par ombudu Nīderlandē. Paldies! Paldies, Čičester kungs, un šķiet, ka tagad mēs varam dot vārdu Brēnīkmajer kungam, lai viņš atbildētu uz šo pirmo jautājumu kārtu, un pēc tam mēs pāriesim pie otrās jautājuma kārtas. Paldies tiem visiem, kuri uzdeva man šos iedvesmojošos jautājumus. Es mēģināšu atbildēt uz visiem, bet tad iespējams. Ja ka man nāksies pārkāpt atvēlētos laika ierobežojumus. Un domāju, ka ombudam ir atvēlētais laiks jāievēro vienmēr. Jūs uzdevāt jautājumu par neatkarību, ombuda neatkarību. Es domāju, ka neatkarība ir ļoti svarīga, un varbūt uh, šo atbildu uz jautājumu par neatkarību es varu kombinēt ar eh, Čičestargonga jautājumu, kurš jautāja par eh, procedūru Nīderlandē, par to, kā tiek iecelts ombuds. Nīderlandē jūs varat pieteikties uz šo amatu un ir uh, atlases komiteja, uh, kura Uh, kur ir uh, augstākās tiesas vadītājs, revizijas palātas vadītājs un uh, valsts padomes uh, Uh, pārstāvis, un viņi iesaka trīs kandidatūras parlamentam, un, uh, manuprāt, viņi izvēlas kandidātus balstoties uz viņu kompetenci. Un uh, vēlāk tad mm, tas ir jautājums par to, vai jūs vēlaties vīrieti vai sievieti, un citi jautājumi tiek ņemt vērā. Es uh, uzskatu, ka šī procedūra ir ļoti pieņemama, man tā apmierina. Svarīgs jautājums, kurus, uh, kur uzdev daudzi jaut deputāti. Uh, ir eh, šī te redzamība, ombuda redzamība. Kā jūs eh, varat padarīt ombudu redzamāku, pazīstamāku, zināmāku, kā jūs kā ombuds varētu būt zināms vairāk kā 500 miljoniem eiropiešu? Tā bija tā pati situācija Nīderlandē, kad es kļuvu par ombudu. Ombuds bija nezināma lieta, un uh, Man tas ir aiz, aizņem zināmu laiku, bet šodien visi zina, kas ir ombuds un par ko viņš iestājas. Tātad man ir šīs prasmes un pieredze to darīt. Un, protams, Aukenas kundze, eh, jūsu gadījumā tas ir savādāk, bet ja eh, jūs varat sazināties angliski, franciski, vāciski un nīderlandiski, un ja jūs varat runāt eh, ar vienkāršiem cilvēkiem, un ja jūs uh, Eh, esat internetā un eh, ievietojat video eh, YouTube lapā, tad jums ir šī funkcija ar sabiedrību. Un ir, protams, svarīgi arī tehniskus jautājumus interpretēt tā, lai tas būtu saprotami ikdienā un paskaidrot, kāpēc caurskatāmība ir tik svarīga. Es domāju, ka viens no ombuda plusiem, viena no priekšrocībām ir tā, ka viņš nav cieši piesaistīts likumam. Viņa uh, darba princips ir taisnīgums, uh, tās ir cilvēktiesības, un uh, atšķirībā no tiesas viņš zināmos gadījumos, uh, balstoties uz labiem argumentiem, var uh, lemt un arī pamatot, kāpēc ombuds uh, nonāk pie kāda negatīva lēmuma un ko administrācija, par kaut ko, ko administrācija ir darījusi. Un tātad šajās situācijās ir ļoti svarīgi pārliecināt cilvēkus. Sākumā es teicu, ka esmu eksperts mediācijā un sarunu vešanā un konfliktu risināšanā. Jo, ja jūs uzdodat jautājumu par to, vai ombudam ir vajadzīgs vairāk pilnvaru, uh, vai viņam būtu jābūt pilnvarām pieņemt saistošus lēmumus. Es domāju, ka nē, tas nav nepieciešams. Visspēcīgākais ombudu instruments ir taisnīguma principi, cilvēktiesības, un viņa argumenti ir tas veids, kā tiek skatītas uh, lietas viņam vajadzētu uh, vērsties pie administrācijas iestādēm, un viņi pat tagad vēršas pie manis un saka, mums ir problēma, um, pilsoņi neusticas mums pietiekam daudz, kā jūs varētu mums palīdzēt. Un man ir uh, programma, uh, kā stiprināt pilsoņu uzticību. Tas patiesībā bija mana ziņojuma temats 11. gadā. Uh, Un administrācijas pārstāvji un politiķi bija ļoti apmierināti ar manu uh, viedokli par uzticību. Ja jūs man jautājat, uh, Jāra kungs, trīs svarīgākos jautājumus, kas man šķiet svarīgi, es domāju, ka tā ir redzamība ir jāpārliecina cilvēki par to, kāpēc ir tāds ombuds, ko viņš dara. Otrakārt, ombudam vajadzētu rīkoties ļoti ātri, ātri atbildot. Cilvēkiem nepatīk gaidīt ilgi, un, uh, uh, un tāpēc, kā jau es teicu, ombuda birojam uh, nevajadzētu būt birokrātiskam. Un viens no jautājumiem bija par to, tātad Čičester kungs par to jautāja, ka daži ir gatavi sadarboties vairāk un daži mazāk. Jā, jums taisnība tā arī ir, bet man ir jāsās, jāsāk ar tiem, kas ir uh, no administrācijas un politiķiem gatavi vairāk sadarboties, jo viņi var īstenot šīs pārmaiņas, viņi var parādīt, uh, uh, kas uh, ir īstenojams, ja ir taisnīga rīcība, un tā esmu rīkojies Nīderlandē. Uh, man ir entuziastisku administratoru un politiķu grupa, kuri saka, ombud, iezīmējiet ceļu, kā labāk rīkoties. Un tas man noved pie jautājuma par to, vai ir būtiska atšķirība starp Nacionālo un Eiropas ombudu. Protams, viena no svarīgākajām atšķirībām ir tā, ka Eiropas ombuds strādā tādā daudz abstraktākā līmenī, uh, Eiropas uh, darbs ir tādā abstraktākā līmenī, un tas nozīmē, ka lielākā daļa lietu, kas uh, ir saistīts ar Eiropas uh, likumdošanu, ir piekritīgas nacionālajiem ombudiem, tāpēc arī Eiropas ombudam ir jāsadarbojas ar nacionālajiem ombudiem, lai pilsoņu tiesības var tikt ievērots. No otras puses, es uzskatu, ka Eiropā mēs varam identificēt uh, daudz ļoti būtiskus jautājumus, kas ir saistīti ar caurskatāmību, ar taisnīgumu un ko ombuds var izmantot, izmantot lai Uh, raidītu savu vēstījumu sabiedrībai par to, ka viņš aizstāv pilsoņus. Es domāju, ka tas ir svarīgākais jautājums, proti radīt uh, cilvēkiem um, uh, tātad šo pārliecību, ka viņi ir aizstāvēt, piemēram, arī tās augtie whistleblowers var nākt pie uh, ombuda un norādīt uz problēmām, un um, tad ombuds var rīkoties. Manuprāt, es atbildēju uz lielāko daļu jautājumu. Jā, Orhus konvencija. Nu jā, tas ir, manuprāt, ļoti tehnisks jautājums. Tātad tehniskā interpretācija Orhus konvencijai um, šīs pamatīdējas par caurskatāmību, par līdzdalību, tās var īstenot. Un uh, šajā jomā es domāju, ka es varu no vienas puses uh, būt uh, aizstāvis par to, ka Orhusas konvencijas principi tiek ieviest ombuda darbā, bet no otras puses ombudam nav nekāda ierobežojumu. Uh, zināmās lietās, pamatot, ka lietām jābūt caurskatāmām. Un jautājums par to, ka ja parlamenta priekšsādātājs iebilst pret caurskatāmību, nu, es nedomāju, ka vienmēr ir jāiet cīņā, kaujā. Es zinu, ka politika bieži vien uh, nozīmē, ka ir jāiesaistās cīniņos, bet kā mediātors, kā sarunvedējs, esmu guvis pieredzi, ka mērķi var sasniegt arī draudzīgā veidā un neiesaistoties konfliktā. Paldies! Un pāriesim pie otrās jautājuma kārtas Kašman kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Labrīt, Brinkmēr kungs atvainojos, ka nebija klāt jūsu prezentācijas sākumā. Jūs runājat par atvērtību caurskatāmību, kā jūs zināt. Parlaments pārskata regulu par eh, piekļuvu dokumentiem un, ņemot vērā institucionālos elementus, gribētu zināt, Kā jūsuprāt līdzsvaru var panākt starp efektīvu lēmumu pieņemšanu institūcijās un sabiedrības tiesībām zināt? un prasīt atbildību no institūcijām, it īpaši ņemot vērā to, ka pēdējā laikā aizvien vairāk iedzīvotāji novēršas no Eiropas un jūtas ar, no, nu, no tās atsaistīts. Paldies, un tagad atkal ķāra kungs, pārstāvot Valēsas kungu. Jā, paldies kolēģim Valēsim jādodas prom balsošanu, un viņš lūdza man uzdot vienu jautājumu. Nīderlandē šķiet ir diskriminēšanas gadījumi attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Īpaši cilvēki no Polijas. Tur runa ir par uh, skolas diplomu atzīšanu un uh, līgumu piemērošanu divpusējo. Uh, Vai jūs eh, kaut ko zināt par eh, šiem problēmām un ko jūs varētu darīt, lai izbeigtu šo diskrimināciju? Paldies! Paldies, un tas bija pēdējais jautājums. Jums ir atkal vārds. Paldies, Kašman kungs. Eh, paldies par svarīgo jautājumu saistībā ar sabiedrības piekļuvu dokumentiem un līdzsvara rašanu piekļuve dokumentiem un lēmumu pieņēmējiem, lai varētu diskrēti attīstīt un veidot politiku un savas nostājas. Domāju, ka šis jautājums ir būtisks gan Nīderlandē, gan Eiropā. Vakar Nīderlandē notika debats pār piekļuvu dokumentiem, tautskatāmību, lēmumu pieņemšanas un politikas eh, procesā. Domāju, ka Hāgā politiķi un augstākiem mm, ierēģi zināma mērā pārāk dedzīgi grib mm, paturēt dokumentu slepenībā. Kāda ir ombudu loma? O, no vienas puses ombuds var būt ar juridisku lomu, viņš var būt savā ziņā tiesnesis par Eh, lēmumu pieņemšanu, pieņemt lēmumus attiecībā uz dokumentu kodificēšanu, eh, slepenošanu vai atslepenošanu. Un ombuds var paust taisnīguma balsi un atbalstīt uzticēšanās jautājumu. Es nedomāju, ka ombudam nebūtu jāizvēlas starp šīm lomām. Tam ir jāizteno abas. Dažkārt ombudam ir jāizsakas ļoti precīzi, piemēram, parlamentā likumi nosaka, ka šis dokuments ir brīvpieejams sabiedrībai. Ļoti bieži mēs redzam, ka, piemēram, žurnālisti izvairās no legālām procedūrām par piekļuvu dokumentiem, jo viņi apgalvo, ka tas prasa daudz laika, tas prasa daudz resursu laika, un beigās izrādās, ka šīs ziņas jau ir novecojušas. Es uzskatu, ka ja ir e, nepieciešamība pēc atvērtības, tas ir tagad, šodien, šonedēļ, un nevis vēlāk. Un manā valstī, kā jau es sacīju iepriekš, ministrijas e, Hāgā, un žurnālistu izmeklēšanas savienība aicina mani būt par vidutāju starp viņiem, ne jau par eh, juridiskiem jautājumiem, viņi zip, zip pārzina likumus, bet par to, kā var līdzsvarot ikdienā prasību pēc informācijas sabiedrība, informācijas presē no vienas puses un atsevišķu eh, interešu privātuma aizsargāšanu vai e, kādas sarunu puses intereses. Bet strādājot Eiropas līmenī, un ja mēs sakojam, teiksim, juridiskām konsultācijām, procedūrā, kas varētu būt ļoti nozīmīgs, e, lai skaidrotu pilsoņiem notiekošo, manuprāt, ļoti e, nozīmīgi ir sabiedrībai zināt, ka šīs konsultēšanās ir atvērta sabiedrībai. Jo e, paturot informāciju slepenībā, var mazināties uzticēšanās institūcijām. Domāju, ka ombudam par informācijas kategorijām ir jābūt ļoti skaidrai nostājai. Ja kāda informācija ir um, klasificēta. Eh, tad tā ir klasificēta, bet atkarībā no situācijas tas nenozīmē, ka tā paliek eh, klasificēta visu laiku. Tālāk runājot par gadījumu, kad bija poļu strādnieki Nīderlandē, eh, kad tā bija diskriminācija pret viņiem īstenota, kad izskanēja atsevišķas populistiskas idejas no Vildes eh, puses. Un es sazinājos ar polijas vēstnieku un apspriedu šo jautājumu ar polijas vēstnieku. Es uzdevu jautājumu, kā tas ir poļu strādnieku vajadzības Nīderlandē un ko es kā ombuds varu darīt viņu labā. Uh, un atsevišķi jautājumi tiks skatīti, atsevišķas lietas tiks skatītas mūsu birojā. Bet, ja politiķis pieņēma lēmumu parlamentā, tad gribu sacīt, kā tomēr mēs atkal iekļūt E, nonākam politiskās debatēs. Taču šeit gribu sacīt, ka es neesmu politiķis. Un man ļoti rūpīgi ir jāizturas pret šo jautājumu. Ceru, ka uz Valēsas kungu jautājumu esmu atbildējis. Branikmajer kungs, mēs esam pabeiguši uzklausīt deputātus. Un Brigmair kungs, ja jūs vēlaties ko sacīt noslēgumā, tad jums nav iespēja ir. Ja ne, tad mēs varam tagad jūsu uzklausīšanu be, beigt. Tātad, jūs uzskatāt, ka esat izklāstījis visu, un mēs pirmo uzklausīšanas daļu beidzam.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

So we have the second. Un tagad mēs uzklausīsim otro kandidātu, Mārkus Jēguru. Jēger kungs, ar prieku mēs uzņemam jūs prezidijā. Un jūs tūlīt varēsiet prezentēt savu kandidatūru. Jūs ievadvārdiem ir atvēlēts laiks vispirms, un pēc tam mēs pārēsim pie jautājumu kārtas no deputātiem. Tagad vārds jums uz minūtēm 10.15. Paldies! Priekšsēdētāji, godami deputāti, labrīt! Paldies par iespēju uzstāties jums izklāstīt manas kandidatūras galvenās piezīmes un manu skatījumu uz Eiropas ombuda amatu. Tāpat arī es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos Eiropas parlamenta deputātiem no piecām politiskām grupām un desmit valstīm, kuri izvēlējās atbalstīt mani ar saviem pārakstiem. Atbalsts starp partijām un valstīm ir ļoti būdīgs, būtisks, jo Eiropas ombuda amats ir lielā mērā no tā atkarīgs. Kādas ir manas kandidatūras galvenās pazīmes? Manuprāt, tādas ir četras. Pirmkārt, Esmu pārliecināts Eiropies, Eiropietis. Esmu vācietis pēc pilsonības, eh, izaugu Vācijā, mācījos Vācijā, mana eh, ģimene vēl aizvien tur dzīvo. 20 gadu vecumā devos uz Franciju, esmu precējies ar franču arhitekti, tagad manas mājas ir Francijā. Mūsu bērni ir mācījušies apvienotajā karalistē, Francijā, Itālijā un Savienotajās valstīs kā jūs redzat, mana ģimene ir pilnībā varējusi izbaudīt pārvietošanās brīvību. Otrkārt, mans amats ir aizstāvēt cilvēku brīvības 89. Eh, gadā. Es sāku strādāt Eiropas padomē, tikko bija sagraut Berlīnas siena. Eh, Eiropas eh, padome bija cilvēktiesību meka Eiropas padome tika uzskatīta par e, priekštālpu iekļūšanu Eiropas Savienībā. Mēs palīdzējām valstīm sasniegt rietumvalstu standārtus. Un es strādāju vairākās frontēs tajā laikā. Albānijā nebija tieslietu ministra. Es e, palīdzēju izveidot šo amatu. Valstīm bija jāgatavo administratīvie likumi, jā, e, jāizveido administratīvās tiesas. Es sagatavoju rokas grāmatu e, ar nosaukumu Administrācija un tu 50 lapusēs bija kopsavilkums administratīvā likuma principiem Rietuma Eiropā. Korupcija tālāk ir ļoti nopietnas jautājums. Eiropas padomi ir sagatavojusi e, civilu un krimināla konvencijas, lai apkarot šo parādību. E, tāpat jānorāda, ka ne visas e, dalībvalstis e, pilnībā ievēroja savas saistības. Tas bija, tā bija pirmā desmitgāde manā cilvēktiesību darbā. Pēc tam nāca darbs Interpolā, vadot juridisko departamentu. Šajā amatā es atrados arī 11. septembra notikuma laikā. Ombuda darbs ir mana specialitāte. Atgriežoties Eiropas padomē, es sāku strādāt eh, cilvēktiesību komisāru birojā. Tajā laikā amatā bija Hils Robles, iepriekšējais Spānijas ombuds. Hils Robles eh, lūdza mani organizēt sistemātisku sadarbības tīklu uh, Eh, ko es izveidoju aptverot 40 valstu ombudus no Portugāles līdz Krievijai un no Norvēģijas līdz Kiprai. Mēs apmācījām ombudu personālu, lai skatītu cilvēktiesību jautājumus, lai varētu organizēt viedokļu apmaiņas starp ombudiem piedalītos eh, normatīvajā darbā un institūciju veidošanā. Vidusjūras ombudu asociācija, Francijas eh, ko izveido Francijas, Spānijas un Marukas ombudi, tika izveidoti ar manu palīdzību. Tāpat arī es palīdzēju izveidot Krievijas apgabalu ombudu tīklu, eh, tīklojumu. Es lepojos ar darbu šajā jomā. Tāpat jāpiemina Itālija un Monako, kur vēl darbs nav pilnībā pabeigts šajā ziņā. Un ar to es gribu teikt, ka ombuda ziņā esmu iegūst zinām vārdu. Ceturtā pazīme ir mana atšķirība zīme, neatka, eh, kas ir neatkarība. Neatkarība ir relatīvs jēdziens. Manā gadījumā neatkarība ir vislabākā attiecībā uz gan politiskajām grupām, interešu grupām, valstīm, kā starptautiskam ierēdnim man bija jāzvērīkoties neatkarīgi jau vairāk nekā pirms 20 gadiem, un visā šajā laikā esmu šo noteikumu ievērojis. Kāds tad ir mans Eiropas ombuda amata redzējums? Viena lieta, par ko man ir bažas, lai gan es sacīju, ka esmu laimīgs eiropietis, tomēr esmu nobežījies par to, ka ļoti daudz eiropiešu nav tik veiksmīgi kā es Un viņi bieži vaino Eiropu, kura nav turējusi savus solījumus. Es no savas puses nedomāju, ka mazāk Eiropas varētu uzlabot situāciju, gluži otrādi, bet Cilvēcīgāka Eiropa ar labāku sniegumu to varētu īstenot. Cilvēcīga Eiropa ir, tā, ir tāda Eiropa, kas ir to saviem iedzīvotājiem un pilsoņiem, izturas pret tiem ar cieņu, uzklausa, uzklausa to domas, cerības, prasības, sūdzības un rīkojās. Eiropa nedrīkst atstāt iespaidu, ka tajā ir daudz spiedienu no augšas un maz iniciatīvu no apakšas. Ko ombuds var darīt šajā sakarā? ir idejas, kurām piekrīt visi, bet dažkārt ar atšķirīgiem akcentiem. Ombudu darba efektivitāte. Konflikta atris, atrisināšana starp eh, pilsoņiem un Eiropas Savienību bezmaksas ātri un taisnīgi vieš uzticību. Tāpat arī uzlabošana eh, sūdzību skatīšanā ir visu interesēs. Es tagad neizklāsīšu visus iespējamos pasākums, e, kas iekļaut Eiropas ombuda e, tīklojumu izmantošanu. Tāpat preventīvā darba nozīme ir jāpasvītro. Mēs piekrītam tam, ka ombudam jāpalīdz Eiropas institūcijiem sasniegt vislabākos rīcības standārtus, lai Eiropas Savienības pilsoņiem nebūtu iemesli sūdzēties. Un, kā norādīja Diamandūros kungs, šis ir eh, nebeidzams process, un atkal es neieslīgšu nu, izsmeļošā pasākuma sarakstā. Bet jānorāda, ka ombudam pienākums ir rādīt labu piemēru. Mums ir jāskata Eh, būtiski pamattiesību jautājumi. Tāpat arī proaktīva ombuda dalība eh, sabiedrības konsultācijās, ko ir uzsākusi eh, komisija, varētu palīdzēt izvairīties no sūdzību iemesliem. Tālāk redzamība, uz ko es lieku atšķirīgu uzsvaru salīdzinājumā ar maniem kandidātiem. Kā jau tika norādīts, ja cilvēki nezina, ka šāda institūcija pastāv, tad viņi to neizmantos. Mēs lasām par dažādām iespējām rīkoties, un at par atsevišķiem es pat neviedomājies. Tomēr gribu norādīt vienu būtisku jautājumu, kas ir atšķirīgs manā izpratnē. Ombuda pašredzamība nav pašmērķis, bet tas ir tikai līdzeklis. Patiesais mērķis ir sistēmas redzamība. Sistēmai ir jābūt taisnīgai, jādarbojas labi un eh, plašā mērogā. Eh, sistēmai ir jābūt ar iestrādātām pārbaudēm, ar līdzsvariem, un sistēmai ir jābūt tādai, kura pārliecina sabiedrisko domu. Kā savā laikā Eiropa domas priekšsēdētājs rakstīja esošajam Eiropas ombudam. Jūs, godējumie deputāti, esat daļa no šīs sistēmas un būtiska daļa, un tāpēc es sadarbībā ar jums piedāvāju likt uzsvaru uz jūsu redzamību. Tā iespējams, ka mani priekšlikumi jums piedāvās iespējas nekavējošai analīzei e, un informācija par sūdzībām un prasībām, kas ir nākušas no jūsu valstīm un vēlētājiem. Un arī šis atšķirīgais akcents e, mani mudina īstenot kampaņas, kas ir paredzētas e, īstenošanai kopā ar jums un jūsu nacionālām delegācijām jūsu valstīs. Šajā sakarā es piedāvāju nosūtīt ombuda eh, personālu uz jūsu valstīm. Tālāk par pieprasījumiem, atbalstam, priekšlikumiem, idejām. Es domāju, ka ir jāveido sistēma, kas atbalstītu kas eh, uzklausītu prasības pēc atbalsta priekšlikumiem, idejām. Pilsoņiem ir jāapzinās, ka viņi Eh, var iesniegt ne tikai sūdzības, bet arī dažāda veida prasības ombudam, lai varētu nodrošināt konstruktīvu eh, ieguldījumu un devumu eh, kanālu no pilsoņu puses. Ombudam būtu pienākums koncentrēt un nosūtīt pilsoņu prasības ad, adekvātiem un attiecīgiem uh, Eiropas Savienības struktūrām un institūcijām. Jums būtu iespēja iesniegt ombudam tās prasības, kas tiek adresētas jums. Es to uzskatu kā jaunu, svarīgu veidu skatīt pilsoņu e, nemieru un frustrāciju ar viedokļiem par pārlieku pārvaldīto Eiropu. Tālāk ārpus Eiropas Savienības runājot, šis jautājums eh, ir tāds, kurā ir man vairāk priekšlikumi Piemēram, runājot par gatavošanos ombudu struktūra jaunajās nākotnes dalību valstīs, apzināšanās ārpus Eiropas Savienības par ombuda amatu, kas arī ir nozīmīgi. Un tas ir svarīgi 500 miljonu iedzīvotāju eh, labai pārvaldībai. Tādējādi priekšsēdētāji, godājumie deputāti, šie ir mani priekšlikumi jaunai Eiropas ombuda fāzei. Tas balstās uz um, ies, uh, Sēderbana iesākto darbu, Diamandūros turpinā, uh, turpināto, un viņus uh, Omena Roitenes kundzi nodēvēja vienu par aizsācēju, otru par veidotāju. Un mana personiskā neatkarība pieredze darbā cilvēktiesībām, es domāju, ir pie, nozīmīga man kā kandidātam, un es cerīgi tagad raugos uz jūsu jautājumiem. Paldies! Jumis. Paldies, Jēgra kungs. Mēs uh, tagad uzklausīsim jautājumus, un pirmais sāks uh, EPP vārdā Jāra kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, Jēgra kungs, par jūsu prezentāciju. Un uh, lepni lūdzam šeit pie mums, uzklausīšanā. Galu galā ombuds un lūgumrakstu komiteja mēs. Uh, esam vienā pusē. Mēs aizstāvam pilsoņus. Un abas iestādes eh, man šķiet ārkārtīgi svarīgas. Mēs eh, eh, esam tie, kas izpēta situāciju Eiropas Savienībā, ir daudz pilsoņu, kas vēršas pie mums. Jā, viņam ir problēmas, un līdz ar to tas, ko mēs darām, neatkarīgi no tā, vai tas ir labi vai slikti, tas ir tas, ko pilsoņi atceras. Un tāpēc ir tik jauki, ka mēs organizējam šo uzklausīšanu. Jautājumi tagad. Pirmais jautājums par neatkarību. Neatkarība spēlē lielu lomu. Arī iepriekšējā diskusijā mēs par to runājām. Neatkarība, kā jūs to definējat? Jūs īstenībā jau izteicāties par to. Jautājums Vai jūsuprāt šeit pastāv robeža, kur jūs teiktu, ka vairs nav neatkarības? Un uh, apakšjautājums, jūs uh, runājāt par. Ir runa par to, ka dažās dalību valstis izpēta ideju par to, lai integrētu ombudu kā neitrālu figūru parlamentā. Vai jūs to uzskatāt par labdomu vai netik labu? Nākamais jautājums. par programmu. Es jau to jautāju iepriekšējiem kandidātam, ja jūs tagad būtu ombuds. Kas būtu trīs lietas, kas uh, jums šķiet vissvarīgākās? Nākamais jautājums par cilvēktiesību hartu. Noteikti esat ar to nodarbojies. ar šo hartu ir sasaistīts daudz problēmu, kas ir mūsu pilsoņiem, arī problēmas, ko skatām lūgumrakstu komitejā, tiek skatītas izmantojot cilvēktiesību hartu, bet uh, mums uh, ir tāda problēma, ka atbildīga komiteja mums uh, saka, jā, cilvēktiesība harta ir spēkā tikai, ja runa ir par konkrētu uh, likumdošanas problēmu. Un tas mums īsti nepatīk, jo šķiet, ka tas nav pilsoņu interesēs. No otras puses, tīri juridiski mēs nevaram rast risinājumu. Ko jūs uzskatāt par šo pretrunu? Nākamais jautājums, kā jūs skatāt attiecības starp ombudu un lūgumrakstu komiteju? Kā jūs veidotu šīs attiecības? Paldies! Grācie, senjora prezidente. Vis... Nākamais runātais, kas uzdos jautājumus. Paldies um, priekšsēdētājas kundze, paldies Jēgara kungam. Prieks redzēt jūs kā kandidātu šodien ar mums, un man ir divi jautājumi. Pirmais. Ko jūs domājat par interešu konflikta koncepciju? Vai jūs uh, varētu mēģināt to definēt un precizēt, jo šis problēmas dēļ rodas korupcija un daudz citu problēmu. Mums uh, šis jautājums ir noteikti jārisina nacionāla un Eiropas līmenī. Nākamais jautājums. Ja jūs uh, ievēlētu ko jūs darītu ar iepriekšējiem skandāliem, kas mums ir, piemēram, ar ASV par cietumiem vai arī tirzniecības jomā, nolaigumu jomā, kā tur skatīt cilvēku tiesības privāto sfēru, kā aizstāvēt Eiropas likumdošana, kas skaidri definē, kas ir publiski, kas ir privāti, kā var izmantot privāto informāciju, kurš drīkst to izmantot. Mums būtu nepieciešama skadra līnija starp uh, publiski pieejamu informāciju un klasificēto informāciju mūsdienu sabiedrībā, kur mums uh, parādās aizvien vairāk klasificētās sabiedrības, uh, kas uh, katru dienu ietekmē mūsu 500 miljonu pilsoņu dzīvi. Paldies jau iepriekš par jūsu atbildēm. No, no. Okay, thank you. Eh. Labi. Paldies Amazonī kundze, paldies Markusam Jēgaram par ierašanos šodien. Paldies par jūsu prezentāciju. Es gribēju precizēt. Mēs varam vienoties par to, ka konfl interešu konflikts, kā arī neatkarība, ir lietas, kas labi definētas labās pārvaldības konceptā. Un ja mums būtu šī labā pārvaldība, uh, neviens vairs nejautātu, kas ir interešu konflikts vai neatkarība. Tam nav sakara ar jūsu personību vai ieradumiem. Te jābūt pilnīgi objektīviem kritērijiem. Es domāju, ka šeit mēs varam būt viens, e, viens prāti. Tad jūs esat cilvēktiesību speciālists. Es domāju, ka šeit, šeit jums ir liela pieredze, bet vai jums ir pieredze kas ir saistīti tieši ar ombuda uh, funkciju pildīšanu. Un varbūt jūs varat minēt vienu piemēru, kad jums bija jāpieņem ļoti sarežģīts lēmums. Jums bija jāiet pret kompetenti iestādi, neatkarīgi no tā, ko jūs darītu. Jums uh, būs jauni ienaidnieki pēc šī lēmuma pieņemšanas, bet jūs nevarat atkāpties. Jums šis lēmums ir jāpieņem. Vai jūs kādreiz esat šādu lēmumu pieņēm, pieņēmis? Vai arī cik daudz šādu lēmumu jūs esat pieņēmis? Tad jums bija arī ļoti interesantas idejas, ko jūs prezentējāt, ka jūs izskatīsiet eh, pilsoņu lūgumus, pieteikumus, eh, ka, ja pats nevarēsiet izskatīt, jūs deleģēsiet šos pieteikumus tālāk vai jūs tiešām varat to izdarīt, vai jums ir kāda sistēma prātā, jo citādi, ja jūs nerealizēsiet to, ko solāt tagad, jums tiešām būs ļoti grūti praksē. Paldies, Paškas kungs. Nu, paldies. Priekšsēdētājs kundze, Jēgara kungs. Es vēlos uzdot jautājumu par sadarbību ar nacionāliem ombudiem. Jūs uh, pārstāvēsiet tas pašas pilsoņus citu iestāžu priekšā, bet uh, filozofija tāpēc nav jāmainās. Kā jūs skatāt sadarbību ar nacionāliem ombudiem, ja tiksiet ievēlēts? Paldies! Paldies, Čičster kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Un um, labrīt, Jēgra kungs. Sveicu jūs šeit mūsu komitejā. Ievadā jūs runājāt par neutralitāti un neatkarību. Tas viss ļoti labi. Ombudam jāsaka, ka ir gadījumi, kad ombuda darbs kļūst tāds diezgan politizēts. īpaši, ja jūs izskatāt uh, neatkarīgo pilsoņu uh, sūdzības pret uh, iestādēm. Tās var būt nacionālās iestādes vai Eiropas līmeņa iestādes vai pat komisija. Un es labprāt uzklausīju, ka jūs esat Eiropietis un atbalstāt Eiropu. Un šādā gadījumā, cik tālu jūs ietu? Jūs aizstāvētu šo mazo pilsoni? un traucētu iestādes vai, nu, kā jūs rīkotos. Nākamais jautājums. Mēs redzam, cik neapmierināti ir Eiropas pilsoņi ar to, kā Eiropa darbojas. Tas noteikti tā ir manā valstī, valstī, ko es pārstāvu. Un valda uzskats, ka mums nepieciešams mazāk Eiropas jo tas, kas mums ir, nedarbojas un neattaisno vairāk Eiropas. Mans jautājums tagad. Vai, ja mums būtu vairāk Eiropas, mums nebūtu arī vairāk sūdzību un problēmu pilsoņiem un iestādēm? Vai arī jūs tā esat iecerējis, lai jums būtu vairāk darba ombuda uh, amatā? Un Nākamais jautājums. Vai jūs varētu pastāstīt par jūsu vislielāko sasniegumu? Paldies! Tas bija pēdējais jautājums pirmajā kārtā. Mm, Tagad es došu jums iespēju atbildēt. Mm, Tad mēs uzklausīsim vēl jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji! Herr Jār. Jārkungs. Kur es uh, novilktu robežas uh, neatkarībai? Eh, ombuda neatkarībai. Es domāju par to, vai man to vajadzētu šeit teikt vai nē. Es domāju, ka var teikt, ka ombuda status šobrīd, tātad šis likums, kas nosaka ombuda statusu, nosaka tikai to, ka uh, ir jābūt pēc iespējas lielākai neatkarībai. Nav teikts, kā to sasniegt. Uh, ir paredzēts zvērsts, uh, e, kurā uh, kandidāts sola būt neatkarīgs, bet zināmas lietas nav regulēts. Piemēram, nav regulēts uh, kas notiek, ja ombudam ir e, sūdzība pret kādu Eiropas iestādi, kurā strādā kāds ģimenes loceklis nav arī noteikts, vai ombuds drīkst būt kādā partijā. Tātad šādas pamatlietas nav regulētas, un es nedomāju, ka tas ir manā ziņā to regulēt. Es domāju, ka jums tas ir jāvērtē, cik daudz neatkarības jūs vēlaties dot ombudam. E, esiet droši, man šeit ir mans privātais viedoklis, bet katram savus robežas ir jāievēro. Interesanti, uh, ka uh, ombuds varētu būt neitrāls deputāts parlamentā. Nu, neitrāla uh, vieta būtu tāda, ka ombuds būtu parlamenta rīcībā, varētu uzreiz sadarboties, ja tas tiešām būtu īstenojums neitrāli, kā novērotājs viņš varētu darboties, tad es tur nekādas problēmas nesaskatu trīs svarīgākās lietas, pirmās prioritātes. Vienu es eh, uzreiz nosaukšu, atstāšu to malā, to, ko Aleks Benigsmajers jau uzsvēra, proti iepazīt eh, šo institūciju. Un svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka eh, mēs esam aktīvi un esam redzami uzreiz ir jāsāk darboties uh, blakus parlamentam un jāspēlē sava loma. Un sava loma, protams, ir jāspēlē, kā to vāciski saka, akceptējot šo savu lomu un nepārkāpjot robežas. Otrā prioritāte būtu analizēt šīs lietas eh, no savas, eh, sava viedokļa un tad eh, īstenot analīzi, iezīmējot zināmas musturu, zināmas atkārtošanās pazīmes, kuras prioritāri ir jārisina. Tātad tādas sistemātiskas kļūdas varbūt. Jā, nu, bija kļūda runāt vāciski, grūti atbildēt. Trešā prioritāte. Uh, Trešā prioritāte būtu tas, ka uh, institūcijas uh, biedriem būtu jāļauj piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Šobrīd ombuds ir pārāk viens, pārāk vientuļš. Un, uh, jā, protams, ombuds var ļoti labi strādāt un skaidrot savu darbu, bet uh, šis skaidrošanas potenciāls būtu jāizmanto laikā, kad mums ir jāpaskaidro pilsoņiem uh, Uh, kādas ir vērtības un kā funkcionē Eiropas Savienība. Ja es drīkstu pāriet uz angļu valodu, es atvainojos, bet uh, jūs teicāt, ka jūs satrauc fakts, ka tad, kad ir iesaistītas cilvēktiesības, tad bieži vien ombuds un lūgumrakstu komiteja nevar iejaukties uh, subsidiaritātes principa dēļ. Nu, tādi ir noteikumi šajā spēlē. Tur, kur var iejaukties, būtu pilnībā jāiesaistās, un ir vesela virkne būtisku cilvēktiesību, kurās ombuds nav pilnībā iesaistījies. Viņš vairāk strādā pie procedurālajām tiesībām, bet ne pie cilvēktiesībām. Bet, nu, ir tā, ka vispirms nacionālās iestādes ir kompetentas, un to mēs nevaram mainīt. Un tomēr, ko mēs varam darīt, mēs varam a, uh, spērt pirmo soli, sadarboties ar nacionālajiem iestādēm, ar nacionālajiem ombudiem un nodrošināt to, lai um, tiek risināts cilvēktiesību problēmas uh, valstīs. Attiecības uh, starp ombudu un lūgumrakstu komiteju ir. Uh, Eh, manuprāt, tā, ka tas, kas jums nav iespējams, to vajadzētu darīt ombudam, un to, ko ombuds nevar darīt, to vajadzētu darīt jums, un ja neviens no šiem, eh, šiem pusēm nevar palīdzēt, tad eh, šie jautājumi jānovirza nacionālajiem ombudiem. Bostināro kungs, jūs jautājat, kā definēt nacionālā un Eiropas līmenī interešu konfliktu. Tas ir tāds garš stāsts. Šeit ir divi svarīgi punkti reāls interešu konflikts, ko var pierādīt, un otra puse ir risks, ka varētu būt interešu konflikts. Un eh, šis reālais konflikts, eh, tas ir kaut kas tiešām smags, bet eh, šī, šis iespējas, ka varētu būt interešu konflikts vai risks, ka tāds varētu rasties, šeit ir jāskatās, kā var, piemēram, konfliktēt pamatiesības. Piemēram, vai jūs varēsiet aizliegt savus ģimenes locekļiem strādāt kādā vietā, kura jums ir jākontrolē, kāda institūcija, vai jūsu neatkarība drīkst ietekmēt jūsu ģimenes locekļu personīgo brīvību. Tātad šeit ir robežas, bet tās ir jāizsver uh, attiecībā pret citu cilvēku brīvībām, tā skaitā arī jūsu ģimenes locekļu brīvībām. Prizma skandāls. Ko es ieteiktu Eiropas komisijai darīt brīvās tirzniecības sarunu kontekstā? Atvainojos, man ir šeit ļoti skaidrs personīgs viedoklis par prizma skandālu. Manuprāt, tā ir uh, dubulto standartu eh, problēma zināmā mērā. Ir kāds, kas varētu tikt uzskatīts par cilvēku tiesību pārkāpēju, uh, ko daudz tādu, par tādu uzskatītu, pat mēs, bet uz viņiem varētu arī izvedīt apsūdzību uh, smagos noziegumos. Es negribētu iedzināties šajos jautājumos, jo, manuprāt, tas nav ombuda uh, Uh, jautājums, bet, manuprāt, tie tiešām ir tādi dubulti standarti. Privātas informācijas izmantošana citās valstīs, manuprāt, šeit ir viens noteikums, ir jābūt spēkā Eiropas standartiem. Un tas, ka mums šķiet, ka jāatsakās no Eiropas standartiem ekonomiskā apsvēruma dēļ, tas nedrīkstētu notikt. Jā, jums bija vēl viens jautājums. Jums bija par personas datiem un uh, slepeno informāciju jautājums. Šeit, manuprāt, mums ir jābūt uh, ļoti skaidriem. Mums ir jāapsver caurskatāmība no vienas puses un aizsardzība, uh, personas datu aizsardzība no otras puses. Ja jūs personas datu aizsardzību pārspīlējat, tad vairs nav caurskatāmības un arī nav atbildības uh, Un uh, vismaz ir risks, ka tas var pazust. Uh, laimīgā kārtā tas drīzāk ir datu aizsardzības komisāra ziņā. Kaut gan man jāsaka, ka Eiropas ombuds joprojām uh, uh, paliek iesaistīts šajos jautājumos, un tā tam vajadzētu būt Aukens kundze. Interešu konflikts labas administrācijas kodeksa definīcijā. Šeit jums ir taisnība. Ja mums ir kopīgs rīcības kodeks visām institūcijām un iestādēm, un ja šis rīcības kodeks ir pietiekami precīzs, mums vajadzētu būt spējīgiem problēmu atrisināt. Bet man jāsaka, ka es nedaudz šeit vilcinos, jo, jo konkrētāk ir likumi, jo uh, grūtāk ir aptvert visu, varbūt gadījumu, kas tad neietilpst likumos. Tāpēc, pret, formulējot likumus, ir jābūt uh, arī um, diezgan vispārīgiem. Nevar būt pārāk konkrēti noteikumi, jo tad uh, var būt situācijas, kas netiek iekļautas, un uh, ombuda status ir viens no šiem piemēriem. Tas nav ļoti precīzi un skaidri formulēts, bet uh, Uh, piemēram, ir arī tas, ka uh, dalība politiskajās partijās šeit nav iekļauta, nav par to runāts. Jā, es uh, esmu par to, lai mēs ļoti precīzi nosakām šos kodeksus, kas attiec uz administrāciju Eiropas Savienībā, bet vajadzētu varbūt pievienot šeit zināmas formulējumus, formulas, kas ir atvērts interpretācijām. Un, protams, ka interešu konflikts, eh, kā es atklā, agrāk teicu, tam, ja tas ir reāls, tad tam ir būt, jābūt pierādītam. Jūs jautājāt vienu piemēru par ombuda darbu, par lēmumu pieņemšanu. Man bija jāpieņem ļoti smags lēmums, tad, kad es biju Interpola juridiskā dienesta vadītājs bija kāds, kurš ir ļoti pazīstams, un, uh, un tas bija televīzijas uh, Krievijā īpašnieks, uh, kas uh, ziņoja par Čečenijas kāru, un viņu apvainoja uh, līdzekļu piesavināšanās, korupcijā un tā tālāk, un Krievi uh, lūdza izsniegt aresta orderu šim cilvēkam, un man bija jāizsver, vai tas ir politisks um, uh, vajāšanas process vai tā ir patiesa krimināla vajāšana. Un uh, es uh, nevarēju izslēgt, ka šeit uh, tā ir finansiāla apstākļi. Un uh, es. Uh, devu padomu ģenerālsekretāram neizdot šo arestu orderi. Viņš tika um, apcietināts citur, bet uh, pēc tam tika atlaists brīvībā, bet tiešām bija ļoti grūti uh, atteikt šo lūgumu augsta ranga personai no Krievijas, kas uh, izteica lūgumu izsniegt šo uh, arestu orderi. Jums ir pilnīgi taisnība. Visu pilsoņu adreses, kas uh, iesniedz prasības, tas ir diezgan nereāli. Problēma ir tā, esmu runājis ar parlamentāriešiem, kuriem ir miljons vēlētāju, un viņi saka, ka viņi nespēja pieņemt visas uh, viņu prasības. Un tāpēc, manuprāt, ombudam vajadzētu ne tikai um, aprobežot, uh, ierobežot savu sūdzību saņemšanas procesu, bet arī rast veidu, kā um, novirzīt prasības un sūdzības, kuras viņš saņem. Uh, Tātad varētu grupēt uh, prasības un sūdzības un tad pievērst uh, attiecīgo iestāžu uh, uzmanību tam, jo mums tik un tā taču ir jāidentificē šīs attiecīgās iestādes, jo sūdzības ir jāanalizē. Un tad ombuds varētu strādāt šādā veidā, neatstājot Eiropas uh, parlamenta deputātus uh, vienus pašus, un uh, tad varētu palīdzēt. Paškas kungs, uh, kā es ietumēju sadarbību ar nacionālajiem ombudiem? Nu, diezgan vienkārši ir uh, Nacionālo ombudu tīkls, Diamondurus kungs to izveidoja, ir kontaktbiroji un ir ļoti ātri sakari iespējami vai nu pa telefonu, vai rakstveidā, un var vienkārši nodot lietas tālāk ombudam. Ir viena problēma tur ir nepieciešama attiecīgā pilsoņa piekrišana, un tur ir jābūt ļoti piesardzīgiem, tad iesniedzēja piekrišana. Bet, ja jums ir jākontaktējas ar Nacionālo ombudu runājot par procedūrām, tad jūs kā Eiropas ombuds un jūs kā Eiropas deputāti, protams, arī gribētu zināt, vai šīs lietas ir atrisināts, ar Nacionālo ombudu starpniecību vai pilsonis, kas jums sūdzējās, vispār nesaņēma atbildi. Čečester kungs. Neatkarība. Cik ilgi un cik lielā mērā es būtu neatkarīgs, ja jautājumi tiek politizē, politizēti, vai es vērstos pret uh, um, amatpersona. Es ceru, ka es to darītu, un es domāju, ka es to darītu, jo es personīgi uzskatu, ka šis mandāts ir īpašs, jo pirmais mandāts būs līdz jūsu sasaukuma beigām. Bet es uzskatu, ka ja jūs ieņemat amatu, kurā ir nepieciešama neatkarība, jums uh, jābūt gatavam uh, termiņu beigās pamet šo amatu jūsu valstī ir pilsoņi, kuri saka, ka mums vajadzīgs mazāk Eiropas, un jūs um, man teicāt, ka es gribu vairāk Eiropas, lai man būtu vairāk darba un vairāk naudas un vairāk darbinieku. Nu jā, es nedomāju, ka vairāk Jā, protams, ir potenciāls uh, Eiropā. Ja būs vairāk Eiropas, tad būs vairāk darba ombudam, bet uh, varēja arī būt tā, ka kaut kas, kas labi darbojās, arī nemaz neizraisīs sūdzības, un tas nav apjoma jautājums, tas ir organizācijas veidi jautājums. Tātad es neatbalstu, ka lielāka administrācija noteikti izraisīs vairāk sūdzību. Mans uh, mīļākais sasniegums, un tas ir ļoti nesens, un tas ir ārpus Eiropas Savienības. 2008. gada uh, likuma kontekstā 750 uh, Krievijas pilsoņi drīkst uh, darīt kaut ko, ko neviens nevēlas viņiem ļaut darīt. Viņi var doties uz ieslodzījumu vietām un vērtēt tur apstākļus. Uh, un man bija tas eh, gods eh, strādāt ar Krievijas federālo ombudu, eh, personīgi ar viņu sadarbojoties, un panākt, ka Vācija, Dānija un Krievijas komercbanka sniedz līdzekļus, lai apmācītu šos cilvēkus un panākt, lai viņiem nebūtu problēmas ar valsts iestādēm. Paldies! Thank you, Mr. Jēger, and um, for the second round. Paldies, Jēger kungs. Um, otrā jautājuma kārta. Vispirms Kolārska Babinska uzdod jautājumu. Paldies. Jums ir bijusi tik tiešām iespaidīga karjera. ņemot vērā jūsu pieredzi Eiropas padomē, citās struktūrās, un es domāju, ka tas ļoti lielā mērā varētu bagātināt jūsu viedokli. Taču man ir jānorāda, ka lietas skatīt no dažādām perspektīvām ir ļoti nozīmīgi, un tas varētu jums būt par lielu atbalstu. Jūs runājāt par koncentrēšanos uz cilvēku problēmām bet arī nozīmīga ombuda darba sastāvdaļa ir sadarbība ar institūcijām. Want... Ja Mandorus kungs um, lieliski tiek galā ar šo darbu, un arī jūs savā runā un prezentācijā norādījāt ombuda darbu kandidātu valstīs, kaimiņu valstīs. Tāpēc gribu sacīt, ka ļoti apsveicu šo ombuda sadarbības stilu ne tikai ar ombudiem Eiropas Savienības valstīs, bet arī kaimiņu valstīs. Jūs zināt, ka mums ir visai plašas partnerattiecības programmas dienvidu, austrumu kaimiņu attiecību politika, un Tas ir ļoti nozīmīgi demokrātijai, tiesiskumam un eh, pilsoņu tiesībām vietās, kur tās tiek eh, nepietiekam ņemts vērā. Es apsveicu šādu veidu aktivitāti. Un man ir jautājums. Jūs sacījāt, ka ombuda neatkarība netiek regulēta, ka tas ir atkarīgs no tā, cik mēs vēlamies to piešķirt. Manuprāt, ļoti bīstama situācija ir tad, ja lēmuma pieņēmējs piešķir eh, tik daudz neatkarības šāda veida institūcijai, cik tas vēlas, jo pēc tam tad likumdevēji to var mainīt. Un es gribētu jautāt, vai jūsu prāts nevajag regulēt ombuda neatkarību, ja tā nav regulēta vispār. Protams, eh, pārāk daudz noteikumu nav labi, taču, manuprāt, noteikumi šeit ir nepieciešami. Paldies! Paldies, Kašmans nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, un es apsveicu Jēgeru kungu par lielisko prezentāciju. Manuprāt, mēs um, Eh, jūsu izklāstītais skatījums uz cilvēktiesību jautājumiem ir, eh, ir lielisks. Iepriekšējais runātājs eh, pieminēja par mazliet atšķirīgu pretes perspektīvu. Jums ir pilnīgi tiesa taisnība, kad jūs runājat par pilsoņu atsaisti no Eiropas Savienības. Un tomēr konkrēti tagad runājot pār jautājumu, ko es skatu parlamenta vārdā, un tā ir sabiedrības piekļuva dokumentiem, caurskatāmība. Kā jūsuprāt, mums vajadzētu panākt pareizo līdzsvaru starp no vienas puses efektīvu institūciju lēmumu pieņemšanas eh, procedūru un politiku, no otras puses pilsoņu tiesībām par to, kā šie lēmumi tiek pieņemti. Un zināt, kā institūcijas un to um, amatpersonas uh, atskaitās. Paldies, Bulānu kungs! Paldies, priekšsēdētājs! Jēger kungs, atvainojiet par kavēšanos, bet man vajadzēja izteikties ākā kā sakarā, tāpēc es palaidu garām jūsu ievadronu. Tomēr Tā kā mēs jau esam tikušies, man ir zināms jūsu līdzinējs gājums, un man ir viens jautājums, ņemot vērā jau, ka kolēģi ir uzdevuši citus attiecībā uz ombudu tīklojumu. Šis punkts, manuprāt, ir būtisks, jo tas nozīmētu piešķirt iespējas ikvienam pilsonim līdztiesīgā veidā teritorijā, un tā nav situācija vēl šobrīd, jo pāris 20, no valstīs no 27 vēl ombuda nav. Un ko mēs varētu darīt, lai mēs nodrošinātu pilnīgu līdztiesību Eiropas pilsoņiem saistībā ar tiesu lēmumiem, kuri nebūtu respektējuši viņu pilsoņu tiesības. Un papildus tam var rasties jautājums par ombudu varas eh, nelīdztiesību, jo eh, ombuds eh, Francijā var apstrīdēt tiesas nolēmumu, bet tādu pilnu ar visiem ombudiem Eiropā nav, arī o, Eiropas ombudam tāda nav. Kā varētu harmonizēt visas šīs aktivitātes gan tīri geogrāfiski, gan kvalitatīvi? Thank you, Mr. Paldies, Blānkungs, un tas bija pēdējais jautājums, tāpēc Jēgerkungs jums tagad kārt atbildēja. Un paldies priekšsēdētājs kundze, Kularska Babinskas kundze. Pirms jums atbildēt, vēlos izteikt piezīmi, ja drīkstu. Jūs teicāt, ka atbalstot manas idejas par sadarbību ar iestādēm ārpus Eiropas Savienības un kaimiņu valstīs, es par to jums esmu pateicīgs, bet eh, tad jūs teicāt kaut ko, ko es nevēlos eh, bieži dzirdēt. Tad pusfrāze. Jūs teicāt, jo ir daudz grūtību šajās valstīs ar pamatiesībām. Tas pēc būtības tā ir. Jums taisnība un būtu labi, ja mums būtu stiprs uh, ombuds Serbijā un uh, arī labi cilvēki šeit, uh, kam būtu tādas stipras personības. Bet otra monētas puse. Mēs nevēlamies radīt iespēju, ka mūsu valstīs problēma vispār nav. Un šķiet, ka jums vēstījums bija aptuveni tāds. Uh, Mm, Tāds notiek bieži. Mēs uh, nosodām to, kas notiek ārpus Eiropas Savienības, bet uh, uh, nevēlamies pamanīt to, kas notiek tepat pie mums. Tas ir bīstami cilvēktiesībām un bīstami domāt, ka mēs esam liels izņēmums un ka pie mums problēma vispār nav. Iemesls tam, kāpēc sadarbība ar valstīm ārpus Eiropas Savienības ir tik svarīga, uh, ir um, tāds, ka vispirms uh, mums ir uh, ārējais darbības dienests, mums ir komitejas, kas sadarbojas ar citām valstīm parlamentā, un mums ir uzdevums panākt, lai šīs valstis mums uzticētos. Un īpaši tās valstis, kas uh, vēlas arī kādreiz pievienoties Eiropas Savienībai. Mums šīm valstīm jāparāda uh, ka mūsu administratīvā sistēma ir caurskatāma, taisnīga, tā kā mums pilnīgi taisnība, mums ir nepieciešams vairāk tādas sadarbības. Un tad jūs jautājat, vai nebūtu vajadzīgas, eh, vajadzīgi stingrāki noteikumi attiecībā uz ombudu neatkarību. Jā, šeit es arī jums piekrista. Statūtos 8. pantā rakstīts, tas ir tā deklaratīvi aprakstīts un nenosedz visus gadījumus. Es jau minēju piemērus, ja ģimenes loceklis ombudam strādā kādā iestādē, un ombudam tagad eh, jāizmeklē šī iestāde, ko viņam darīt īpaši, ja šis cilvēks ir eh, vadošā amatā attiecīgā iestādē. Es eh, pieļauju, ka ombudam vajadzētu vismaz norādīt uz šo faktu, bet ja viņš no tā atturas un turpinātu izmeklēt, būtu vēl sliktāk. Tā kā jā, ir eh, jāpadara neatkarības eh, noteikumi stingrāki. Kašman kungs, paldies par komplimentu. Līdzsvars, kas jāsasniedz pieņemot efektīvus lēmumus un atskaitoties par tiem Eiropas Savienībā. Uh, ir um, ļoti svarīgs. Efektīva lēmuma pieņemšana pieprasa pieprasa zināmu privātumu iestādēm. Ja darbinieki nevar diskutēt par noteiktām lietām, nevar paust bažas vai šaubas, kritizēt nevar, tad eh, lēmumu process aizskavēsies, jo neviens nevēlēsies šo risku uzņemties. Iespējams, lēmums nebūs pārāk populārs. Tā kā šeit ir nepieciešams apzināties, ka dažreiz eh, 100% caurskatāmība negatīvi ietekmē efektīvu lēmumu pieņemšanu. Ir tāds brīdis, kad uh, lēmumu pieņemšana kļūst tāda semiformāla, pusformāla, un kad ir jāiet uz priekšu ātri. Nu, īpaši tad, uh, kad pieņemtais lēmums pēc tam tiks publiskots un tiks apspriests bet tam nav jānotiek eksovu jau pašā sākumā. Un mums visiem vajadzētu padomāt, kur ir šis sākuma brīdis un uh, kā to definēt. Tas, protams, nav tāds melnbalts jautājums, bet uh, tas ir saistīts ar dokumentu veidiem. E-pastu nosūtot, piemēram, jums jāapzinās. Tad viena lieta ir tas, ko jūs pasakāt, un otra lieta ir tas, ko jūs rakstāt. Te ir zināms sliekšņi, sliekšņu vērtības. To, ko jūs rakstāt, to nevar es noslēpt no pilsoņu acīm. Odīkungs, pagadam mediātoru tīklā eh, mums ir, eh, zinām, robi, mums eh, ir valstis, kur nav tādā mata. Uh, ar to lūgumrakstu komiteja arī nodarbojas, un jūs pareizi teicāt, ja ska, skatot situāciju pilsoņu acīm, pilsoņam vienkārši nav iespējas saņemt tiesisko palīdzību, un te brīdī šī iespēja ir citu valstu pilsoņiem. Ko šeit var iesākt? Ombuds aizstāv cilvēku tiesības, visas tiesības, Tas ir tā vispārīgi izsakoties. Jums ir uh, šie komiteja, un jums ir arī direktīvas, kas paredz administratīvas neatkarīgas iestādes, kas regulēs, ja, piemēram, notiek diskriminācija kādā valstī, un kas uh, aizstāvēs pilsoņus. Savukārt, uh, ombudam ir jārūpējas par pilsoņiem visās valstīs. Mm, Jūs eh, to vēlaties, un jums ir taisnība. Pagaidām mediātoru tīkls, kas mums ir Eiropas Savienībā, ir tāds ļoti neviendabīgs. Līdz ar to mums vajadzētu līdzsvarot situāciju visās valstīs. Es nedomāju, ka tas mums izdosies ātri. Ombuds Zviedrijā pastāv jau vairāk kā 200 gadus. Tā ir tradīcija. Francijā šī iestāde ir pavisam jauna, un uh, tā ir daudz grūtību. Tā nemaz nav Francijas likumdošanas tradīcija. Un tagad Francija pamazam sāk pierast pie šādas kārtības. Uh, Tā kā ilgtermiņā tas, ko jūs sakat, jā, tas būtu iespējams īstermiņā, nē. Ko var izdarīt? Jāpārliecina valstis. Kā tas uh, noticis Turcijā? Kolēģis ir pārliecinājis Turciju uh, izlemt par mediātoru un nu, Turcijas iestādes eh, tam ir piekritušas. Tātad es pieļauju, ka mums varētu būt Eiropas likumdošana, kas uzliek par pienākumu uh, ievēlēt ombudu, bet uh, mēs vēl esam tālu no šīs realitātes. Ja jūsu otrais jautājums uh, par uh, uh šo vienlīdzību. Jā, no vienas puses te jāizskata kompetences situācija. Francijā, piemēram, šī kompetence nav nesniedzas tik tālu kā citās valstīs. Tagad ir diskusijas par to, vai uzlabotu šo mandātu, bet mēs redzēsim. Jēgerkungs, paldies! Vairāk deputāti skatās, ka neizteiksies, un mēs varētu tagad eh, jūsu uzklausīšanu beigt. Bet, ja jūs gribat vēl izteikties, tad jūsu rīcībā vēl ir 5 minūtes, lai jūs, um, kuras jūs varat izmantot. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, es gribētu atvainoties par savu vācu valodu. Otrkārt, diskusijas beigās. Um, Es pārskatu, ko esmu uzzinājis. Es nācu šur par savām idejām, es saskāros ar jūsējām. Un mums ir, kas mums ir jāpārskata, jāpārdefinē un jānosprauž citas prioritātes. Man jā. Un, manuprāt, tā šķirtne starp to, kas ir politisks un kas nav man būtu jāpārskata, vai ombudam ir jāpaliek pilnīgā ārpus no nu, visa, kas var izskatīties pēc politiska lēmuma. Es saprotu no jums, ka tas eh, nebūtu auglīgi un būtu ļoti grūti ombudam. Nepalikt. Uh, neaizslēpt, neslēpties aiz savu formālā mandāta, bet respektējot citas institūcijas mazliet. E, pavirzīt uz priekšu sava amata virzību. Nosaukšu tagad piemēru. Tad, kad bija uh, pirmie trojkas lēmumi Kipras sak sakarā? Vai ombudam bija iespēja nospraust tādu pos iespēju, ka pilsoņu pamatstiesības var tikt pārkāptas ar šādu lēmumu? Ombuds varēja sacīt, ka, ka pamatiesības uz īpašumu un neieslīgšanu nabadzībā vecumā, jo citiem cilvēkiem varēja būt ietaupījumi bankā, vienkārši norādīt šīs bažas, lai tās ir zināmas. Protams, ombudam ir jāskata jautājums pēc būtības, taču jau sākot ar to faktu, ka ir kāds, kurš sako iespējamam konfliktam, eh, ko varētu izraisīt politiski lēmumi, ir nozīmīgi. Un domāju, ka ombuds ir balss, kurai ir vairāk jādomā par cilvēktiesību jautājumiem nekā jādomā tik daudz pa labas administrācijas un procedurārām e, eh, problēmām. E, pastāv pamatiesību harta, tā ir saistoša visiem un visam institūcijām, un te ir norādīts, tajā ir norādīts ļoti pamatīgas tiesības, un domāju, ka ombuds ir tas, kuram jāskat šis jautājums. Paldies! Paldies, Iegerkungs! And... Uh, un vēlam jums veiksmi! Kolīgs. Dargie kolēģi, mums ir uh, jāturpina debatas. I welcome. Sveicu Omen Roitenes kundzi. Un paldies viņai par to, ka viņa ir ieradusies un uh, rīkosimies līdzīgi kā ar citiem kandidātiem. Vispirms došu kandidātei vārdu uz desmit minūtēm, lai viņu var sevi stādīt priekšā un teikt ievadu vārdus. Un tad uh, uzdosim jautājumus. Un dosim vārdu deputātiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Es uh, nīderlandiešu valodā izteikšos, jo nīderlandiešu valoda tomēr ir oficiāla valoda. Ja es to darītu angliski, tad uh, 430 miljoni vismaz uh, Eiropas Savienībā nav apguvuši angļu valodu kā pirmo, kā, kā savu dzimto valodu. Tā kā turpināšu nīderlandiešu valodā, kā teikts. Ļoti labi, ka mums eh, ir šī uzklausīšana un eh, man ir iespēja atbildēt uz jūsu jautājumiem un eh, pastāstīt vairāk par mani, manu pieredzi, manām kvalifikācijām, kas ļauj man kandidēt ombudamatam. Es noteikti domāju, ka jūs sagaidāt no manis mans priekšstats par to, kā funkcionēs ombudamats turpmāk. Uh, Man e, ir e, e, arī sievietes uzskati, bet, protams, nu, mums ir trīs sievietes kandidāti šim amatam. Teikšu, līdz janvārim es Nīderlandē vadīju iestādi, kas nodarbojas ar strīdu izšķiršanu. Līdz šim te laikam, nesen laikam, un kopš 95. gada esmu tur eh, darbojusies, un eh, šajā laikā komiteja skaits šī iestādē no 8 palielinājies līdz 45. Um, dažreiz um, mēs darbojamies ar mediācijas palīdzību, citreiz mums ir saistoši spriedumi, un ļoti labi, ka šo mūsu uh, iestādi uzskata par paraugu Eiropas Savienībā risinot par alternatīvo strīdu izšķiršanu. Mums ir tātad likumdošana par alternatīvo strīdu izšķiršanu un strīdu izšķiršanu tiešsaistē. Un šo likumdošanu izmanto Eiropas komisija. Uh, Mēs uh, esam konsultanti, kas palīdz komisijai šajā jomā. Mums ir ļoti daudz pieredzes uzkrāts tieši par šiem jautājumiem. Un es varēšu to izmantot, eh, strādājot par ombudu. Pastāstīšu nedaudz par sevi. Uh, jau kopš 81. gada esmu šeit. Esmu parlamentā, sākumā Nīderlandes parlamentā un uh, kopš 99. gada uh, Eiropas parlamentā. Man ir mans stils, tas tā ir. Cilvēki, kas ar mani strādā, noteikti atzīst šo faktu. Mana pieeja, neatkarīgi no tā, pie kā es strādāju, katru dienu ir tāda, ka jārunā ar cilvēkiem, jārespektē viņu viedokļi, un šī savstarpēja cieņa ir vienīgā iespēja komunicēt un veidot politiku. Es esmu cilvēks, kas orientēts uz rezultātiem, un es viegli nepadodos. Un tieši tā kā jūs demokrātiski ievēlēti pārstāvji, es vēlos vislabākos rezultātus pilsoņiem. Es vēlos būt pieejams, es vēlos būtu cilvēks, eh, ar kuru pilsoņi vēlas uzņemt kontaktus, es vēlos aizstāvēt taisnību. Tas man ir tāda iedzimta raksturīpašība. Un es arī eh, uzskatu sevi eh, svarīgu. Uh, posmu. Un ombudāmats šai sakarā ir lielisks turpinājums manam darbam, jo šeit pilsoņiem varbūt problēmas uh, visās ikdienas uh, dzīves jomās, attiecībā uz pensijām, attiecībā uz pabalstiem, sociālā palīdzību, citām lietām, un ombuds var palīdzēt un uh, šādi pilsoņi var atgūt uzticēšanos Eiropai, jo viņi zinās, ka kāds ir šeit, lai uzklausītu viņu šaubas, viņu problēmas, lai palīdzētu, lai palabotu ES uh, likumdošanu tur, kur vajag. Un um, šādi ombuds un ombuda iestāde var palīdzēt mainīt Eiropas uh, politisko kultūru. Uh, Eiropas iestādes, iestādēm jādarbojas caurskatāmā, taisnīgā, atvērtā veidā. Un uh, birokrātē jāsauc pie atbildības. Mums jāpublisko informācija, mums jāatzīst mūsu kļūdas, mums jāizbeidz šī no uh, augšas uz apakšu pieeja. Ja aplūkosie 2011. gada Eirobarometra datus, uh, redzēsiet, ka pilsoņiem ir ļoti svarīgi sūdzēties uh, kompetenti iestādi. Un uh, Eiropas Savienības līgumā pantā 298 rakstīts, uh, ka ombudam jāsniedz atbalsts uh, caurskatāmā veidā. Eirobarometri saka, ka 42% no aptaujātiem Eiropas Savienības pilsoņiem uzskata, ka iestādes vēl nav pietiekami atvērtas. Līdz ar to ombuds var palīdzēt pilsoņiem atrast viņu ceļu. Ombuds var būt uh, vienkārši ļaužu advokāts, ja, ja vēlaties. Pēdējo 20 gadu laikā ombuds, ombuda instance ir uh, nemitīgi augusi attīstījusies. Diamanduros uh, kungs un uh, viņa priekšteči ir uh, paveikuši lielisku darbu, un es vēlos to turpināt. Bet uh, es nesēdēšu uz viņu sasniegumiem, es izmantošu manu kreativitāti un enerģiju, lai ietu tālāk, lai uzlabotu tās jomas, kurās uzlabošana ir nepieciešama, un es varu to darīt tikai ar parlamentu atbalstu īpaši lūguma rakstu komitejas atbalstu, bet pie tā es atgriezīšos. Tātad mana rīcība varētu izskatīties šādi. Pirmais. Ombudam jābūt redzamam un pieejamam. Jūs nevarat strādāt, ja pilsoņi nezina, kur jūs esat. Vai arī, ja pilsoņi nezina, kādas kompetences jums ir. Aplūkosim 2012. gada ikgada ziņojumu. Nu, redzēsim, ka ir bijis daudz sūdzību, bet tikai 740 no tām eh, tika uzskatītas eh, par um, izskatīšanas cienīgām. Eh, pārējās ir vienkārši atsijātas uh, kā tādas nesvarīgas, mazsvarīgas, un šeit jūs redzat ka daudzas lietas vēl ir jāuzlabo, jāstrādā ātri, bet efektīvi, ja pilsoņas vēršas ar sūdzību pie ombuda. Šis pilsoņas vēlas ātru atbildi, ko es redzu. Nepieciešami 11 mēneši vidēji, lai atbildētu vienā gadījumā, un uh, vienā trešdaļā gadījumu uh, šis atbildes uh, laiks pat pārsniedz vienu gadu. Tā kā darīšu, ko varēšu. Kā teikts, turpināšu iepriekšējo ombudu darbu, lai samazinātu šo atbildes sniegšanas laiku. Līgumā mēs runājam par trīs mēnešu termiņu, lai atbildes tiktu sniegtas. Un es domāju, ka mums ir jāvienojas ar iestādēm atbildes. Uh, sniegt pēc iespējas ātrāk. Un šeit man arī zināma pieredze no šīs strīdu izšķiršanas komitejas, par ko es runāju agrāk. Mums noteikti jāpiešķir katrai sūdzībai numurs, un tad digitāli pilsoņi var izsekot savai sūdzībai. Šobrīd jūs varat saņemt informāciju tikai ieradoties personīgi. Es uzskatu, ka tam vajadzētu būt arī digitāli iespējamam. Uh, Nākamais punkts, dāmas un kungi. Kas jādara ombudam attiecībā uz uh, pamatiesību hartu? Šī ir svarīga joma, kur strādāt. Šī joma man personīgi ir ļoti tuva. Šai hartai ir tieši tāds pats status kā Lisabonas līgumam. Tā ir jāpiemēro pilnā mērā. Uh, Eiropas Savienības iestādēs, aģentūrās un citur. Un tas ir jāapzinās. Hartas nosacējumi ir pilnīgi jāintegrē, kā teica kolēģi ģenētiskajā kodā. Uh, Un es runāju tikai par pantiem 41 un 42, es runāju par visu hartu, kas jāpiemēro uh, pilnā apjomā. Aplūkojot uh, Eiropas ombuda statūtus, redzēsiet, ka tur ir paredzēta dalībvalstu sadarbība, lai aizstāvētu un veicinātu cilvēktiesības. Šeit arī uh, ir liela darba fronte. Uh, aplūkojot Eirobarometra aptauju, redzēsiet, ka 85% no aptaujātiem Eiropiešiem nezina pietiekam daudz par pamatiesību hartu. Ja mani ievēlēs par ombudu, es daudz ko darīšu, lai to mainītu. Ceturtais punkts - sadarbība starp um, Eiropas parlamentu un ombudu. Eiropas parlaments un īpaši lūgumrakstu komiteja kā arī Eiropas ombuds, ir um, manis pēc dabīgi uh, sabiedrotie. Un uh, kontakts, cieši kontakts šeit ir būtisks, ne tikai prezentējot gada ziņojumus, bet uh, arī katru dienu. Es redzu parlamenta rezolūcijās, ka 6,5 gadu laikā Mums ir bijuši 18 speciāli ziņojumi, un es uzskatu, ka šis skaitlis varētu pat palielināties. Un tas nenozīmē, ka mums katru mēnesi jānāk klājā ar speciālo, ar īpašu ziņojumu, bet um, mums jānodrošina, ka šis instruments ir mums noderīgs instruments, nevis kaut kas kas ir liekas. Nākamais punkts, kas uh, minēts Eiropas parlamenta rezolūcijā. Labas administratīvās uh, rīcības kodeks. Mēs šeit daudz un um, veiksmīgi esam pastrādājuši. Mar kam Kastleram bija arī ziņojums par šo jautājumu. Un es uzskatu, ka šis kodeks jāattiecina uz visām iestādēm. Kas mums šeit nepieciešams, ir regula. Eiropas politikai. Drīzāk Eiropas politikas likumdošanai un praksei, kas jāharmonizē un jāpiemēro visās iestādēs. Eiropas ombuds šeit var spēlēt izšķirošu lomu, harmonizējot šo politiku. Protams, jums ir nepieciešami kontakti ar visām iestādēm, starp iestāžu nolīgumi var būt nepieciešami. Tās ir prioritātes, ko gribēju izcelt. Paldies! Thank you, Mrs. Paldies, Omen Roitens kundze, un sāksim ar koordinātoriem. Vispirms Jāra kungs. Jā, dank. Jā, paldies, priekšsādātājas kundze. Paldies arī mūsu uh, kandidātei Omen Roitens kundzei par šiem iemetvārdiem, un es eh, šeit uzrakstīju iestāšanos par cilvēkiem. Tas ir tas, kam ombudam. Uh, Jā, nu kādreiz vajadzētu atrast kādu vārdu vācu valodā, kā um, neatkarīgi no dzimuma nosaukt šo amatu, tātad ka ombudam ir jāiestājas par cilvēkiem, un arī lūgumu rakstu komitejai un ombudam tas ir kopīgs. Un tāpēc, manuprāt, ir labi, ka šodien mēs uh, runājam, un man prieks, ka daudzi aktīvi kandidāti ir pieteikušies šim amatam. Uz dažiem jautājumiem jūs jau atbildējāt, varbūt. Uh, Ar to es vēl varētu apkopot. Eh, varbūt jūs varētu apkopot eh, tātad eh, vēlreiz atbildi uz jautājumu. Trīs svarīgākās lietas, ja jūs kļūtu par ombudu, kuras ir tās trīs svarīgākās lietas, pie kurām jūs gribētu ķerties, ko jūs uzreiz sāktu risināt. Un otrais jautājums par ombuda redzamību. Man prieks, ka šeit mums ir uh, vienāds viedoklis, uh, proti, ka ombudam ir jākļūst redzamākam pilsonim, tur arī uh, lūgumrakstu komitejai ir līdzīga problēma. Un tad vēl papildi jautājums par to, kā var uzlabot ombudu redzamību un popularitāti, un tas uh, varētu mums palīdzēt arī lūgumrakstu komitejā par cilvēktiesību hartu. Uh, Tas ir jautājums, kas lūgumrakstu komitejā mūs vienmēr satrauc, un arī ombudam tas ir aktuāls. Jūs pareizi uzsvērāt, kāda tagad ir situācija. Mums vienmēr ir problēma, ka aizvien vairāk uh, lūgumraksti un sūdzības tiek iesniegti ombudam, kas no uh, viens puses it kā ir pamatot, bet no otras puses ir problēma, ka hartu var piemērot tikai tad, ja tā ir Uh, piemērota, uh, tātad transponēta Eiropas likumdošanā. Un šeit vienmēr ir problēma ar dalībvalstīm, ka ja nepastāv uh, Eiropas likumdošana kādā jomā, tad mēs bieži vien konstatējam, ka šī sūdzība, jeb lūgumraksts ir pamatots. Tātad mēs to konstatējam, bet no otras puses mums nav tiesisku līdzekļu, lai kaut ko tiešām panāktu. Kā jūs rīkotos ar šo uh, konfliktu, proti cilvēktiesību harta un uh, kompetence, kas ir dalībvalstu kompetence? Un tad uh, sadarbība starp ombudu un lūgumas komiteju, manuprāt, jūs jau par to pietiekam plaši izteicāties. Šo jautājumu es tātad neuzdošu, bet man tiešām būtu liels prieks, ja jūs tiešām realitātē to tā arī īstenot. Paldies! Thank you. Paldies, Jāra kungs. Sociāldemokrāta grupas vārdā Kāšmana kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Amen Roitens kundze, apsveicu jūs ar jūsu prezentāciju, dzirdēju pēdējās divas trešdaļas no tās, jo ienāca vēlāk, bet man ir jums jāuzdod jautājums Bostināro kungu vārdā. Jūs pareizi teicāt, ka ir ātri jāatbild pilsoņiem. Uh, Vai jūs kādreiz eh, domājat par izmaiņām, ko varētu veikt ombuda birojā, lai eh, uzlabotu šo aspektu? Un tas, ko Jārkungs teica pamatiesību harta, es jums pilnībā piekrītu, ka tam būtu jābūt vienmēr mūsu prātos, strādājot parlamentā. Un eh, ņemot vērā, ka mēs varam sniegt atzinums tikai par tieši Eiropas likums, kā jūs integrētu savas bažas par to, ka netiek ievērot pamatiesību harta jūsu attiecībās ar institūcijām. Es atbalstu to, ka jūs minējāt uh, labs administratīvs uh, rīcības kodeksu un uh, Jūs minējāt arī Keslers kundzi, kas uh, tiešām ir aktīvi strādājuši šajā komitejā. Paldies jums par to. Bet jūs pamatot teicāt, ka ir tāds sab, tāda dabīga sadarbība starp ombudu un lūgumrakstu komiteju. Un man ir jautājums, vai jūs to vēlētos tālāk izvērst? Un uh, vai jūs vēlties arī uh, domāt par gadījumiem, kad ir uh, konflikts, piemēram, ja ombuds un lūgumrakstu komiteja uh, ir atšķirīgās domās par kādu situācijas risinājumu, kā jūs tad rīkotos? Uh, Es atvainojos, ka ir tik daudz jautājumu, bet eh, tie, manuprāt, pārklājas eh, ar Jāra kunga teikto. Kādas padomas jūs sniegtu Eiropas komisijai, kad, piemēram, tiek vestas sarunas par eh, pamattirzniecības nolīgumu, piemēram, kā tas ir ar ASV tagad? Paldies! Paldies! Aukens kundze! Jā, paldies! Paldies, ka esat ieradusies! Paldies par prezentāciju! Es uzreiz e, ķeršos klāt pie tā, kas e, tiešām mani satrauc. E, šajos trijos kandidātos tā ir piedarība politiskajai partijai jūs esat biedri partijā, un jūs prezentācijā teicāt, ka jūs esat ievēlēta, jā, tā ir, uh, visi mēs esam ievēlēti, bet nevienam nav ne puse vēlētāju no visiem pilsoņiem. Mēs visi esam ievēlēti, balstoties uz politiskajām programmām, un jūs teicāt, ka jūs uzklausīsiet savus vēlētājus. Jūs droši vien domājat visus pilsoņus, bet jūs teicāt, ka varbūt jūs uh, nepareizi iztulkoju no nīderlandiešu valodas, bet es no tulkojuma tā sapratu. Varbūt, ka tas ir tulkojums no uh, nīderlandiešu valodas uz dāņu valodu, kur tika pieļaut šīs pārpratums, bet eh, ko jūs rakstījāt European Voice eh, avīzē, kas man tiešām pārsteidz? Jūs pirmkārt sakāt, ka ombuda neatkarība ir tas pats, kas komisāra neatkarība. Komisārs ir ļoti politisks postens. Viņiem ir jābūt neatkarīgiem no nacionālajām interesēm, bet ombudam ir jābūt uh, Eh, tādai neatkarībai, kādai ir, kāda ir līdzīga tiesneša neatkarībai, kas ir pilnīgi cita veida neatkarība. Tas nav uh, morāls uh, raksturojums, tas ir objektīvs kritērijs. Un ja jūs uh, runājat par uh, vēlētiem pārstāvjiem, ka tie ir labākie, lai būtu par ombudiem, tad, manuprāt, mēs. Uh, E, šeit sajaucam politiķa darbu un ombuda darbu. Un, manuprāt, kas notiks, e, ja um, būs kāds, kas teiks, jā, mm, labi, es esmu bijis politiķis, e, un pēc tam kādu laiku neesmu bijis politiķis, bet ja tieši no uh, politiķa amata kāds kļūs par ombudu, tas uh, vājinās šo ombudu institūciju. Uh, jūs būtu jāuztver kā pilnīgi neatkarīgu, un neviens, kas ir šeit ievēlēts, neviens Eiropas parlamenta deputāts nav pilnīgi neatkarīgs no politiskajām partijām, jo mēs esam no tām ievēlēti. Un tad jūs sakāt, ka jūs vēlties uh, labas administrācijas regulējumu, es tur piekrītu, bet uh, tad, ja jūs definējat neatkarību, uh, Eh, tā, ka sakot, ka esot politiskajās partijas pārstāvju, jūs esat neatkarīgi, tad, manuprāt, eh, šajā regulējumā varbūt vajadzētu būt eh, politiskajās neatkar neatkarības de mm, definīcija. Jūs arī sakāt, ka interešu konflikts nav objektīvs raksturu lielums. Manuprāt, interešu konflikts, tas ir ļoti skaidrs, kas tas ir, tāpat kā objektivitāte, un tas ir ļoti atšķirīgs no mūsu darba šeit. Uh, Un tad jautājums beigās par caurskatāmību. Es redzēju, ka jūs atturējāties balsojumā par 1049, kad bija pēdējais balsojums, es biju pārsteigta, ja jūs esat par caurskatāmību un uh, kandidēt uz ombuda amatu, kāpēc jūs neatbalstāt parlamenta uh, viedokli par 1049? Un vai jūs tiešām esat par Orhūsas konvenciju, kur pilsoņiem vīdes jautājumos, piemēram, tiek sniegts vairāk caurskatāmības nekā 1049 direktīvā? Un kā jūs stiprināsiet pilsoņu iespējas, tad at, paskaidrojiet, kāpēc jūs atturējāties iepriekšējā balsojumā par 1049? Thank you, Mrs. Vertman. Paldies, Vertmans kundze. Um, I would like to have uh, to raise two questions. Ah. Es geht, es geht. Okay. Uh, Paldies, Vērtmans kundze. Paldies. Es gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmais, tas ir kāda manas grupas kolēģi jautājums. Uh, Alkens kundze jau uz to norādīja, tātad par caurskatāmību un šo balsojumu. Tātad kāpēc jūs atturējāties šajā ļoti svarīgajā jautājumā un kāds ir jūsu viedoklis par uh, regulas pārskatīšanu par uh, um, sabiedrības pieeju parlamentu padomus un komisijas dokumentiem? Un jūs prezentācijā Alde grupā jūs uzsvērāt, ka uh, jūs esat uh, bezpartejas kandidāti un jūs pierādīsiet, ka um, uh, esat neatkarīgi. Kā jūs uh, salāgojat šo jūsu rīcību ar uh, balsojumu šīs regulas sakarā? Un mans otrais jautājums, par to esmu ilgi domājusi. Mums ir ļoti smagi apstākļi budžeta kontekstā, ir ekonomikas krīze Eiropas Savienībā. Kā jūs uh, vērtējat savu darbu, ņemot vērā šos budžeta ierobežojumus. Elmbudam ir tikai zināms budžets, kuru nu drīkst pārsniegt. Kā jūs gatavojaties varbūt darbu efektivizēt, no vienas puses darbu padarot efektīvāk, no otras puses sasniedzot labākus rezultātus pilsoņiem? Kā jūs to vērtējat un varbūt varētu ieskicēt šo jūsu viedokli? Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad uh, neredzu Čečestera kungu. Nē. Tā tad. Varbūt mēs varam noslēgt pirmo uh, jautājumu kārtu no koordinatoriem un dot vārdu atkal Omenroitens kundzei. Um, Dankišiem. Paldies. Virtmāns kundze, atbildēšu jums. Eh, piekļuvu dokumentiem ir ļoti nozīmīga. Un kā ombudam man ir jāpieņem regula, kas nāk no parlamenta. Kā kandidātēm es negribu tikt ietekmēta no debatas, kas notiek. Un es pārzinu šo debati, jo sabiedrības piekļuve ir viens, caurskatāmība ir divi, bet kā ierobežot personas datu, un tas ir konflikts, kurš pastāv šeit parlamentā, apzinot šo konfliktu, taču pieņemiet zināšanai, ka es šajā etapā negribu ieņemt nekādu nostāju, jo Ombuds ir atbildīgs eh, tikai par eh, caurskatāmību un sabiedrības pieeju nodaļā 41-42. Tālāk. Budžeta ierobežojumi. Domāju, ka ir eh, jābūt iespējai strādāt efektīgāk nekā tagad. Un šāda pieredze manā bagāžā ir. Un kā pat tad, kad ir vairāk sūdzību, tad izmantojot jaunās um, elektroniskās iespējas, var strādāt efektīgāk nekā iepriekš. Domāju, ka Būtu arī saprātīga doma, lūkojoties eh, ombuda tīmekļa vietnē, komi, lūgumrakstu komisijas, eh, komitejas tīmekļa vietnē, ka pastāvētu plašāka sadarbība starp eh, abām struktūrām. Mēs varam būt noderīgi viens otram, un tāpēc es domāju, ka arī ir paredzēts budžets, un nebūtu uz tādas situācijas, ka man vajadzētu vairāk naudas nekā ir paredzēts. Aukens kundze. Aukens kundze. Jūs um, runājāt par ombuda neatkarību. Jūs atsaucāties uz maniem ievadvārdiem, un tie ir arī pieejami angļu valodā. Es nesacīju gluži jūsu citāto. Turklāt mani ievadvārdi ir nosūtīti arī jums angliski. Es sacīju, ka neatkarība ir jāpierāda amatā atrodoties. Un šī neatkarība ir jāpierāda, tāpēc, ka jūs um, šajā sakarā uh, nododat zvērstu justīcijas tiesas priekšā, jūs apzvērat būt neatkarīgs. Šeit parlamentā regulāri izskanēja diskusijas par to, vai varētu būt uh, politiska piederība ombudam. Un es um, atceros un gribētu nosaukt to kā eh, lielisku piemēru. Es atceros Saidermana kunga gadījumā tas tika diskutēts, bet tāds kāds Saidermana kungs tika iecelts amatā, mēs vairāk neko par to nedzirdējām. Viņš pat tika pārvēlēts otro reizi. Un Aukens kundze. Domāju, ka e, pirmkārt nozīmīgi ir uzticēšanās. Es e, domāju, iespējams, ka es jūs nepārliecinu laimīgā kārtā šeit parlamentā katram ir savs viedoklis un katrs drīkst balsot tā, kā to uzskata par pareizu, bet gribu jums sacīt, ka ja es uh, tikšu iecelta amatā, es būšu neatkarīga. Un vēl es gribēju sacīt dažus vārdus par parlamentu neatkarību. Kandidāti viss klātesošiem. Visi ir daļēji atkarīgi no parlamenta. Un arī ikvienam no jums. Izsverot par un e, Eh, pret eh, Martinesa kungs, Kašmana kungs, jūs pieņemot lēmumu, eh, jūs jau sakat, ka man vislabākajā veidā ir jāizstāv pilsoņu intereses un tad jūs zināmā mērā zaudēt savu neatkarību. Ombuds ar iecelšanas brīdi vairs nav politisks, nav politiķis, un viņam ir savas politiskās pārliecības jānoliek malā kā ombuds ir, ir jābūt neatkarīgam mm, jau savā mm, būtībā. Ombuds ir tas, kurš uzklausa pilsoņus, kurš rīkojas, kurš um, ir par vidutāju un dod iespēju lietas atrisināt. Kašmana kungs par Es, to, es izteicos jau par, par atbildē savā runā, tālāk par hartām. Tam ir jābūt ne tikai manā bagāžā, ne tikai manā de E NS, bet visās institūcijās. Un man ir jāpārliecina katru dienu jāmudina uz šādu rīcību. Tālāk jūs zināt, ka pastāv dabiska saikne starp lūgumu rakstu komiteju un uh, ombuda. Uh, kāpēc radīt konfliktu starp abiem? Es domāju, ka viens no maniem pirmajiem dosjiem E, ir tāds, kurā parlaments arī ir iesaistīts, un tad es varēšu pierādīt savu neatkarību. Un visbeidzot, par tirdzniecības nolīgumiem. Ombuds e, neveido likumus. Tas nozīmē, ka jūs šeit, parlamentā, par to lemiet. Jūs varat būt ar politisku vai cilvēcīgu vai ombudu redzēju balstoties uz kārtu, bet tas ir jūsu uzdevums un ombuds neiesaistās likuma pieņemšanas procesā. Tālāk Jārkungs. Sí, haben. Jūs uh, atsaucāties uz ombudu kā funkciju, kā institūciju. Manuprāt, to vāciski eh, tikai sauc par uh, pilsoņu pārstāvi, jeb burgābe auftraktā. Un es vienmēr esmu jutusies kā pilsoņu pārstāve. Un uh, es to varu arī parādīt, jo es arī vienmēr uh, tiku ievēlēta uh, manis dēļ, manu sasniegumu dēļ, un uh, arī Nīderlandē neviens netiek ievēlēts, ja neuztur kontaktus ar pilsoņiem. Tāpēc arī šīs augstais ombuda amats man ir tik svarīgs, jo es gribētu, lai Eiropas pilsoņi uh, jau uh, tātad, kad Eiropa tāpat jau tiek uh, kritizēta, lai Eiropas pilsoņiem būtu sajūta, ka ir kāds, kas viņus uzklausa, ka ir kāds, kas uh, labo institūciju kļūdas un kāds, kas parūpējas, lai visi no Šveicera līdz pat Barozo vai, vai Van Rompējam uh, Uh, lai viņi visi ir orientēti uz pakalpojumu sniegšanu. Un tas ir uh, jāņem vērā. Un tad jūs jautājat, kā es uh, gatavojos to panākt. Nu, jā, redzamība. Un tas nozīmē, ka jāizmeklē, kāpēc Eiropa, Eiropā ombuds vēl nav pietiekami populārs. Un tas varētu būt arī iemesls, uh, Uh, ka cilvēki nezina, ko ombuds īsti dara. Un es domāju, ka plašsaziņas līdzekļi, sociālie tīkli, komunikācija, bet arī sadarbība ar lūgumrakstu komiteju ir īpaši svarīgi jautājumi. Padomāsim arī par to, ka vajadzētu paraudzīties uz mājaslapu, uz tīmekļa vietni, jo tagad ir jaunas iespējas. Ja es tīmekļa vietē eh, paraugos ombuta eh, vietnē paraugos, tad eh, tur tā ir ļoti lēna arī valodu līmenis C1 vai B1. Tas arī būtu jāizmeklē. To es esmu palūgus izmeklēt, bet eh, es domāju, ka tur daudz ko vēl var uzlabot. Ir ielikti pamati, bet tā tad ir uh, Diemandaro to visu institucionalizēja, bet tagad eh, jāuzlabo eh, komunikācija. Un kā es to gatavojos darīt? Ar pārliecināšanu, ar eh, runāšanu un ar norādīšanu, iezīmēšanu. Jārūpējas par to, lai tiktu panāks labs risinājums, ir jābūt atklātai sarunai bet tas nozīmē arī, ka ir jāziņo par uh, kļūdām. Un ja es tikšu ievēlēta, tad es negribētu, ka mani pārstāv uh, lūgumrakstu komitejas ierēģi, es gribētu arī tiešām pati būt klāt, jo tad, manuprāt, var labāk saprast cilvēku signālus. Tas vairs bija jetzt. Tas bija viss par šim brīdim. Thank you, so we... Paldies. Pāriem pie otrās kārtas. Un Bulānkungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Dargā Rīja, mēs jau esam pazīstami, un tāpēc man būs tikai viens jautājums, kuru es eh, uzdevu ar iepriekšējam kandidātam. Kas attiec uz Eiropas eh, ombudu tīklu? Visām dalībvalstīm nav šī tiesības sarga, pat ja atsevišķās valstīs ir tā kādas starpstruktūras, kuras tomēr nedod iespēju veidot nacionālu identificēšanu, regulāru pārstāvību, regulārus kontaktus, kas varētu būt tik nepieciešami um, tiesību sargam kādā valstī. Un es gribētu zināt, vai jūsuprāt Eiropas ombuds varētu ietekmēt šīs dalības valstis, kurām savu tiesību sargu nav, lai tās izveidotu šādu amatu gan runājot par esošajām, gan par turpmākajām dalībvalstīm, un vai jūsuprāt, Eiropas sombuds arī varētu panākt to, lai nacionālo tiesību sargu pilnvaras e, būtu aptuveni vienlīdzīgas attiecībā tiesas spriedumiem. Un katru gadu ir Eiropas pilsoņu gads, pat ja 13. gads ir izziņots par Eiropas pilsoņu gadu. Es esmu vienas tādas, ja es būtu vienas šādas valsts pilsonis, tad man liktos, kā pret mani ir nodarīta netaisnība salīdzinājumā ar citu dalību valstu pilsoņiem. Vai jūsuprāt, Eiropas ombuds varētu būt ar kādu lomu šajā sakarā? Ždanokas kundze. Paldies! Eh, es runāšu latviski, eh, jo mans eh, jautājums Olns Ruitens kundze. It's one of the languages I don't understand. Jā, jā, jā. Tad, tad. Ar vienu no valodām, ko es nesaprotu. Latviski, jo mans jautājums rodas pēc jūsu skaidrojuma, kāpēc jūs adresējat mūs, teiksim, ne angļu valodā. Jā, laimīgi valoda, kura jūs mūs uzrunājat, kā arī valoda, kura es tagad runāju, pieder pie Eiropas Savienības 23, 23, 23 oficiālajām valodām. Bet jūs nenolieksiet, ka no 500 miljoniem Savienības iedzīvotājiem arī šīs 23 valodas Ne visiem tas 23 valodas esmu dzimtas. Es domāju, ka ne mazāk kā 50 miljoniem. Dzimtā valoda esot nepieder pie šīs izredzētas 23 valodu kategorijas. Jūs minējat cilvēktiesības harti. Un harti ir atrunāta arī, ir atrunāts aizliegums pēc diskriminācijas pēc valodas principa pēc piedarības pie, pie valodas minoritātes. Kā jūs rikosieties un kā jūs veicināsiet tieši šo hartas daļu? Teiksim, gadījumā, ja būs sudzības par Eiropas eh, Savienības institūciju eh, liegumu, teiksim, adresēties vai izmantot valodas vai uh, sniegt eh, pilsoņam informāciju kādā citā valoda. Tas būtu mans jautājums. Paldies. Thank you, Mr. Paldies, Aģiģa Brukungs. To, e... Paldies. Es ļoti labi pazīstu Omenas Roiters kundzi, kā AFET komitejas deputāti un arī referenti par Turciju. Ļoti labi, es zinu, ka viņa ir ļoti godīga, objektīva un gribu paust savu atzinību šajā sakarā. Gribu uzdot jautājumu. Nesen tika pieņemts Eirogrupas lēmums. Kurš attiecas uz e, depozītiem, ko pilsoņi ieguldījuši vienā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Eiropas Savienības ombuds, jūsuprāt, būtu varējis kaut ko darīt, ja viņš būtu bijis iesaistīts lēmumu pieņemšanā, vai jūsuprāt, tas ir tīri politisks lēmums, kurš nekādā veidā netiec uz ombuda darbu? Un tālāk, manuprāt, Eh, mans viedoklis ir tas, ka ombuda eh, eh, pilnvars ir ierobežotas, it īpaši salīdzinot ar nacionālo tiesību sargu. Tas nozīmē, ka savā valstī tiesību sargam ir vairāk kompetenču nekā Eiropas ombudam. Ja jūs kļūsit par Eiropas ombudu, vai jūs esat iecerējusi pārdomāt vai diskutēt eh, ombuda eh, pilnvaru paplašināšanu? Nākošais runātājs Martīnes Martīnes runātājiem no ieslēgts mikrofons. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu apsveikt eh, mūsu labo paziņu Riju un apsveikt viņas valodas izvēli. Ne tikai tāpēc, ka es kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs esmu atbildīgs par daudzvalodību, bet arī tāpēc, ka, manuprāt, lai varētu ieņemt amatu, uz ko kandidē Omens Roitens kundze, tas ir vairāk vajadzīgs nekā jebkuram citam amatam mūsu institūcijās. Izprast to, kā pilsoņi vērsīsies pie viņa savā valodā, pie ombuda. To uh, pilsoņi vērš savā valodā, un tāpēc ir ļoti nozīmīgi, lai šajā institūcijā būtu klātesoša, tā lai gan tā vajadzētu arī būt uh, padomē, un, bet nevienmēr ir gan komisijā, gan, eh, gan uh, parlamentā, apziņa tam, cik ļoti nozīmīgs šī parādība ir mūsu kopīgajam projektam. Domāju, do, lai pilsoņi varētu ne, komunicēt, ne tikai vērsties, bet arī saņemt informāciju savā valodā. Un man ir trīs jautājumi. Pirmais, ļoti vienkārši. Vai jums nepa, vai jums amata nosaukums eh, apmierina? Man, es neesmu mierā, ka mē, mēs izmantojam šo mistērisko, nesaprotamo, kriptēto vārdu. Mums Spānijā ir Eh, defensor de pueblo, mm, tautas aizstāvis. Francijā to sauc par mediatoru, jeb vidutāju. Vai mēs varētu izvēlēt citu nosaukumu eh, šī mistiskā, nesaprotamā vārda vietā, kas lielākajai daļai neko nenozīmē? Eh, domāju, ka jau izskanēja tas, ka uzticība ir ārkārtīgi būtiska. Es gribētu uzdot jums jautājumu, kā jūsuprāt, var uzlabot uzticību un it īpaši, kā mēs varam no pašreizējās konfidencialitātes un pagrīdes situācijas eh, institūciju, kur par kur mēs runājam, ņem, jo šo eh, pagrīdes situāciju un konfidencialitāti apliecina ļoti ierobežotais sūdzības skaits, kas eh, jau kas nonāk kaut vai lūgumrakstu eh, komitejā. Ehm, domāju, ka Eiropas ombuds ir institūcija, par kuru zināšana nav lielākajai daļai mūsu iedzīvotāju. Un gribēju uzdot jums jautājumu, kā varētu no šīs pagrīdes situācijas institūcija izvest. Un tālāk par uzticību runājot, es nekad ne, nebiju domājis, ka uh, esot, uh, ka par politi, po, piedarību politiskai um, partijai varētu uh, sodīt jebkuru pilsoni. Uh, kādreiz valstī, kurā es dzīvoju, piederēt citai partijai nozīmē cietumsodu. Es nedomāju, ka var sodīt jebkuru pilsoni par viņu piedarību politiskai partijai, un tas demokrātijā nenozīmē neko tiesības piederēt, jebkurai partijai ir viena no pamattiesībām, un apstrīdēt to būtu uzbrukums pamattiesībām, un šajā sakarā jautājums Rijai, vai Rija ir gatava, vai atbalsta sistēmu tādu, lai no parlamenta varētu vērsties pie tiesības eh, pie ombuda, ja ombuds rīkojas vei, ja parlaments rīkojas veidā, kas varētu relikties likumīgs. Manuprāt, ir jābūt sistēmai, lai no parlamenta varētu piekļūt ombudam, kādas rīcības dēļ, kas tiktu uzskatīta mm, par nepieņemamu vai neefektivitātes vai neatkarības dēļ. Kandidātes skundze, vai jūs esat gatava atkāpties, ja parlaments nobalsotu par lūg, eh, lūgumu atkāpties no amatu? Tas ir vienkārši jautājums. Gribēju dzirdēt, vai esat gatavi atkāpties, ja parlaments šādu atkāpšanos pieprasa? jo nav parlamentam atsaukt no amata ombudu, bet ja parlaments lūdz šādu demisiju vai parlaments uzskatot, ka ombuds strādā neat, neefektīvi, vai ir atkarīgs no kāda, vai ir gatavs atkāpties. Ja man ir eh, pilnvaras no parlamenta puses, lai lemtu, ka um, ombuds nav neatkarīgs, es eh, tad turklāt uzskatu, ka pats, pats ombuds arī būs neatkarīgs. Paldies priekšsēdētāji, paldies Rija. Paldies un pēdējais jautājums Bostināro kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Svarīgs jautājums attiecas uz jūsu apņemšanos ņemt vērā cilvēktiesību jautājumus un pamatiesību harta. Viss klausās eh, skaisti, pat iespaidīgi, bet problēma, kā to izdarīt. Un manas jautājums izriet no tā fakta, ka līdz pat šim brīdim Komisāre, kas atbild par hartu Viviana Redinga, skaidri oponēja tam, ka pamatiesība harta būtu Eiropas Savienības likums. Harta var tikt transponēta valstu likumdošanā. Kā jūs nākotnē domājat? Uh, ņemt vērā šo pamatiesību hartu. Otrkārt, ņemot vērā komisijas rīcību, slepenību, caurskatāmības trūkumu, svarīgos jautājumos, kā jūs esat iecerējis nodrošināt to, ka caurskatāmība un taisnīgas sadarbības gars starp parlamentu un komisiju tiktu garantēts nākotne, paturot prātā to, ka jebkurā veidā, neatkarīgi no tā, kurš vada ombuda biroju, tās būs īsts termiņš. Nākošajā gadā pēc parlamentu vēlēšanām būs jauna sacīkste. Un kā nodrošināt to, ka šajā īsajā periodā mēs varam izveidot labus pamatus vairāk caurskatāmībai, labākai sadarbībai starp komisiju un parlamentu. Un uh, papildus pie šī jautājuma ir vesela e, atšķirība rindas ņemot vērā dalību valstu rīcību un kā nodrošināt to, ka standarti, ko mēs izziņojam šeit Brisele ombuda birojā, tiktu konsekvenci un vienlīdzīgi skatīt no nacionālo valdību puses, vai mēs varētu paredzēt tādu iespēju, lai caurskatāvība, laba administrēšana, būtu, slikta administrēšana būtu ar vienlīdzīgu interpretāciju gan Briselē, gan dalībvalstīs, jo pretējā gadījumā mūsu lūgumrakstu komiteja būs. Um, raudu mūris, kur cilvēki pauž savu neusticību Eiropas institūcijai, un lūguma rakstu komiteja ir jāņem vērā viņu bēžas. Paldies, Bostinā Rūgungs, un tagad Omenis Roitēns kundze. Vārds jums. Paldies! Jautājums. Eh, jautājumi, eh, kas man tika uzdot, bija dažādi. Interesanti jautājumi bija par cilvēktiesību hartu, eh, kā nodrošināt tās piemērošanu dalību valstīs tiešā veidā. Tas ir saistīts ar līgumu. Līgums uzstāvis to, ka šī harta jāpiemēro tiešā veidā iestādēs. Līdz ar to m, mm, Te būtu jāmaina līgums, jāpielāgo tas ir, un šeit liela loma ir parlamentam un padomēji. Tas no ombuda tieši nav atkarīgs. Tad um, caurskatāmība. Un kā to apvienot ar klasificēto informāciju. Es esmu par pēc iespējas lielāko caurskatāmību Kaut arī šeit slēpjas konflikts. Mm, es gribu teikt. Cik tālu mēs varam iet, pasludinot eh, informāciju par klasificētu. Jā, tāpat laikā mēs runājam par caurskatāmības politiku. Es uzskatu, ka šeit nepieciešams um, izskatīt katru gadījumu un jārespektē privātā sfēra. Es atceros rezolūcijas no 2008. un 2011. gada, un es zinu, par ko tur ir runa, bet tagad parlamentā mums ir nepieciešama jauna likumdošana, kas būtu labāk pielāgota Lisabonas līgumam. Arī parlamentā tas neizskatītos labi, ja pēc tam uh, samierināšanas procedūras ietvaros uh, uh, trilogā mums būtu visi šie kompromisi jāizskata pēc kārtas, bet uh, tas tā ir ar klasificēto informāciju. Šeit pagaidām ombudam ir laba vienošanās ar iestādēm. Uh, Un, ja man ievēlēs, es eh, šo vienošanos izskatīšu vēlreiz un uzlabošu, kur tas iespējams, tad par rīcības kodeksu. Katrai iestādēji vajadzētu būt attiecīgam rīcības kodeksam. Šī brīža kodeks tika sastādīts parlamentā, to piemēro un īsteno parlaments, un uh, uzmanības centrā tur ir pilsoņi. Bet, ja tagad um, salīdzināsim šo rīcības kodeksu ar pa, padomas un komisijas kodeksiem, tur uzmanības centrā vai, drīzāk ir amatpersonas, un to es labprāt pamainītu. Sadarbojoties ar jums, protams. Eiropas Savienības lēmumi attiecībā uz uh, uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem. Bija arī tāds jautājums. Spontāni var teikt, ka šeit es nevaru palīdzēt pilsoņam. Pilsoņam vajadzētu vērsties pie likumdevējiem valstī. Viņa vai viņus respektīvajā valstī. Tur iespējams nacionālais ombuds var palīdzēt, ja runa ir par taisnīgumu, taisnības meklēšanu. Kā es varu veicināt ombuda struktūras ieviešanu valstīs, kur šāda struktūra nepastāv? To es, protams, nevaru viena pat izdarīt, bet es varu labāk komunicēt ar pilsoņiem dažādās valstīs Un ja šī komunikācija notiks intensīvāk, arī cilvēktiesību kontekstā, tad es varu argumentēt ar cilvēktiesību hartu. Un ka šeit ombudam ir liela loma un ka nebūtu slikti imitēt šādu struktūru. Katrā gadījumā Kad man bija iespēja izteikties, es vienmēr esmu izteikusies par ombuda struktūru. Martīnes kungs, paldies jums par jūsu laipniem vārdiem. Daudz valodība ir ļoti svarīga. Nu, runa nav tikai par sūdzībām, bet arī par atbildēm. Pilnīgi piekrītu. Tad Ždanokas kundze. Jā, es, protams, saprotu, ko jūs domājāt. ja Krievu valoda vēl nav Eiropas Savienības amatvaloda, tas, eh, protams, nozīmē, ka pilsonim vēl nav tiesību iesniegt sūdzību ombudam Krievu valodā. Un tā tas ir noteikts līgumos. Un arī ombudam ir jāievēro šis princips. Bet daudzvalodības ziņā Es eh, visnotaļ esmu par. Martīnēs kungs, jūs runājat par tautas aizstāvi. Jā, Vācijā kaut kas līdzīgs. Eh, tāda persona, kas aizstāv pilsoņus. Un šis apraksts, šis eh, aprakstošais apzīmējums ļoti labi uh, rezumē šo funkciju, šo mandātu. Tas ir kāds, kas aizstāv uh, pilsoņus no iestādēm citu starpā. Mm, tas ir ļoti kolorīts apraksts. Mm, tagad skatos Aukens kundzes virzienā, tā ir Skandināvijas tradīcija, ombuds Norvēģijā, Zviedrijā, arī Somijā, mm, tā ir tradīcija. Bet, nu labi, tagad to sauc par ombudu un manis pēc tas tā arī var palikt. par um, ombuda darba specifiku. Ombuds un viņa dienestam, ombudam un viņa dienestam jārūpējas par to, lai cilvēki uh, viņam uzticētos, jo galu galā ombuds aizstāv pilsoņu intereses. Viņam jāklausās ko cilvēki saka, un šādi viņš gūs vairāk uh, uzticēšanās. Iniciatīva jānāk tieši no ombuda puses. Man šeit ir uh, liela priekšrocība, tā ir mana stiprā puse. Tieši veidot šādas uh, uzticīgas attiecības un um, veidot labus kontaktus un tos uzturēt. <clears throat> Jūs ļoti konkrēti pajautājāt uh, atlaist ombudu. Mm, vai tas būtu iespējams? Jā, Es uzskatu, ja parlaments konstatē kādu dramatisku pārkāpumu, tad jāiesniedz pieteikums un uh, ombuds demisionēs. Mm, tas arī tiks izskatīts parlamentā. Katrā gadījumā, ja šāds pieteikums tiek iesniegts un ja parlaments to izskata, diez vai ombudam būs iespējams palikt amatā. Tad eh, bija vēl viens jautājums par politisko pieredzi. Niskan arī ļoti jauks kompliments manā adresē. Paldies jums par to. Un Bulāna kungs. Jā, galu galā tā ir, ka, ka nevien, ne katrai valstī ir ombuds. Un um, es aktīvi iesaistīšos par to, lai uh, ombuda struktūra būtu visās valstīs. Kā es to darīšu? Sadarbojoties ar, ar iestādēm. Jāstāsta vairāk par cilvēktiesību hartu, jāsaka, ka tas ir svarīgi. Tā var iet uz priekšu šeit. Bet oficiāli formāli es te nevaru rīkoties. Priekšsēdētājs kundze domā, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Paldies! Mēs eh, būsim uzklausījuši šī rīta uzklausīšanas, pateicos visiem tīpaši administrētienes kandzei un novēlu veiksmi turpmāk. Tiksimies pēcpusdienā.